Colleghi, per favore, se volete prendere posto, possiamo dare. Dargie kolēģi, ja jūs uh, ieņemtu tagad savas vietas, tad mēs varētu ķerties pie savas uh, dienas kārtības sadaļa, ka šodien mums ir diezgan daudz jāpaveic un arī ir uh, paredzēta balsošana. Es domāju, ka nav nepieciešams pārbaudīt elektroniskās balsošanas ierīces un uh, es jūs vēlos aicināt uh, ielikt savu balsošanas karti un pārbaudīt, kā parādās jūsu uzvārds. Un tad mēs uzreiz varam ķerties pie balsošanas. Un šis pirmais balsošanas punkts attiecās uz Roitēnas ziņojumu par uh, Pirmais, um, devīt, pirmais punkts, 28. grozījums, pirmajā paragrāfā, kas pār, kas pret, lūdzu, celiet rokas. Pret. Tā, tagad noraidīts. Pārbaudīsim par 28. 28. Mm, par 28. grozījumu baldosim elektroniski. Kāds rezultāts? Tā, mm, ja 30 mm, pret, 20 par, vai, kāds, eh, vai kādam nedarbojās balsošanās ierīce? Nē, tādu nav. Nu, tā, Munits saka, ka viņam nedarbojās. Peterlem tāpat jūs balsojāt pret? Nu, ļoti labi. Ieskaitot vēl tās divas balsis. Jebkurā gadījumā ir 28. grozījums noraidīts. 29. grozījums. Mums ir pa daļām jābalso par pirmo daļu par pret. Tagad par otro daļu par pret noraidīts. Tagad pirmais kompromiss, ko iesniedzis referents par pret pieņemts. Tagad pāriesim pie 30. U... Tagad balsosim par 32. Pa, par, pret, noraidīts. 33 par, pret, noraidīts. 34 par, nē, priekšsādātām e, eh, saka, ka 34 atkrīt. Tagad otrais kompromiss, kas par, kas pret, pieņemts. 35. 36, 37, 38 ir iekļauti kompromisā. Tagad trešais kompromiss, kas par, kas pret, pieņemts. Tālāk. Mums ir jāpāriet pie 48, tā, visi pārējie atkrīt. Par 48, kas par, kas pret, noraidīts. Tālāk 49. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 50. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, noraidīts. 51. kas par, kas pret, Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Kas par? Pret? Pieņemts. 52, 53 un 54, 55, 56 vēl līdz 60. Eh, Visi iekļauti kompromisā. Mutiskais referenta grozījums Lūdzu, Flotras kundze, jums vārds. Jā, te runa ir gan par mm, mm, e, referenta grozījumu un pievienot šim mor, uh, pievienot, ka tur ir nepieciešams konsensus konstitucionālajai reformai. Un eh, tā tad tas ir papildinājums tam, ko um, piedāvāja referents. Vai uh, referents ir mieru? Jā, priekšsādātāji, es varētu piekrist, taču vakardien mums par šo tēmu jau bija diskusija, un es Lotras kundzei atbildēju par šo jautājumu, un es esmu priecīga, ka viņa šo mutisko grozījumu tagad ir izmainījusi. Nu, ļoti labi, tad eh, balsosim par mutisko grozījumu ar izmaiņām. Kas ir par? Kas ir pret? Pieņemts. Tad 61. Kas par? Pret? Noraidīts. 62. par? Pret? Noraidīts. Nu, kas attiecās Uh, ja kāds vēl kaut ko vēlas tagad teikt, tad varat izteikties, bet ja nē, tad uh, neko. Par 63. kas par pret pieņemts. Man saka, kā ir noraidīts. Nu labi, noraidīts tad. 64. Labi, labi, saka priekšsēdētājs. Par 63. balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts 45 pret un 20 par, un kā jūs labi saskatījāt, ir noraidīts. Pa 64. kas ir par, kas ir pret, noraidīts. 65. Lamsdorfs ar uh, mutisko groziņumu, kas ir iesniegts rakstiski, kas par, kas pret. Tā, mm, kas par, kas pret. Nu, man liekas, ka 68 vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam. Par 66. Beidzam balsot par 68. 26 pret, 34 pār un, un tas ir pieņemts. 67. atkrīt, jo mēs pieņēmām 68. 68. kas pār? kas pret, noraidīts. 69. kas par, kas pret, noraidīts. 70. mutiskais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad pāriesim pie 71. kas par, kas pret, noraidīts. 72. palecka grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 73. kas par, kas pret, noraidīts. 74. kas par, kas pret, noraidīts. 75. jatenmakī, kas par, kas pret, Es neesmu pārliecināts, tāpēc balsosim par 75. elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot par 75. Beidzam balsot. Vēl divi ir pret, kas nevarēja nobalsot, tāpēc ir 35 pār 35 pret un noraidīts. Priekšsēdētāja kungs, man nav balsošanas kartes, bet es ļoti gribēju balsot par. Nu, nu, ļoti labi, tad 36 par un 35 pret, un ar jūsu balsi ir pieņemts grozījums. Tā, 76. Uh, uh, atkrīt, 77. kas par, kas pret? Nu, Mums vēlreiz ir jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, par 77. balsojam, elektroniski sākam balstot, beidzam balsot. Un kāds ir rezultāts? 56 pret un 10 par. Nu, ziniet, ko, kā es varēju tā kļūdīties? Tas nozīmē, ka jūs necēlāt rokas, ir noraidīts. 78. A, a, e, par, pret, noraidīts. 79. kas par? pret noraidīts. 80. kas par, kas pret. Nu, pāriesim pie elektroniskās pārbaudes. Sākam par 80. balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un rezultāts ir Allora, 30... Tātad 35 par un 30 pret. Tā tad pieņēmts. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad uh, mēs pārējām pie 83. mutiskā grozījuma, kas ir norādīts balsošanas sarakstā. Kas ir par? Kas pret? Pieņemts. Tagad pāriesim pie 84. kas par, kas pret, noraidīts. 85. kas par, kas pret, noraidīts. 86. kas par, kas pret, noraidīts. 6. kompromiss, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad pāriesim pie 95. grozījuma, visi pārējie atkrīt. Kas pār? Par 95. Kas pret? Noraidīts. 96. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 97. Belder, nē, priekšsādātāji izlabo, ka tas atkrīt. Tagad septītais kompromiss. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 99. tiek ietverts, tagad 100. kas par? Kas pret? Pieņemts. 101. Beldera grozījums, kas par? Kas pret? Noraidīts. 102. Hovits obiols, skoponertuks. Te ir jābalso. Man ir jāizlasa teksts, ka tiek balsots tikai par grozījumu pēdējo daļu. Kas ir par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 18. paragrāfs, 103. grozījums. Kas par? Kas pret? noraidīts. 104. kas par, kas pret, noraidīts. 105. kas par, kas pret, noraidīts. 106. kas par, kas pret, noraidīts. 107. kas par, pret, noraidīts. 108. kas par, pret, noraidīts noraidīts. 109. Paleckis, kas par, kas pret, noraidīts. 110. Eh, kas par, kas pret, noraidīts. 111. kas par, kas pret, noraidīts. Tagad ir astotais kompromiss, ko piedāvā referents, kas par pret pieņemts. Tālāk atkrīt pārējie grozījumi, mēs pārējām pie 115. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. 116. grāfs Lamsdorfs. Mutiskais grozījums, un te ir norādīts jūs balsošanas sarakstā, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad 117, 118 atkrīt, un pārējām pie 120. kas par, kas pret, noraidīts 121. kas par, kas pret, noraidīts 122. kas par, kas pret, noraidīts. Botskurtas 123. grozījums, kas balsosim pa daļām, par pirmo daļu, kas par, kas pret, noraidīts noraidīts. Otrā daļa. 123. grozījuma otrā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. 124. kazaku grozījums. M mēs pirmo daļu 123. grozījumam noraidījām, tāpēc pārējām pie 125. kas ir par, kas pret noraidīts. Tad 125. kas ir par, kas pret? Nu, mums tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 125. paragrāfu elektroniski. Beidzam balsot. Un rezultāts 41 pret 30 pār noraidīts. 126. Papadopolo, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. Hovitas, Ovils un Kopa 127. mutiskais grozījums, kas ir par, kas pret, pieņemts. 128. kas ir par, kas ir pret. Nu, es teiktu, ka noraidīts. nu, ir, e, man ir ļoti grūts darbs, un, nu, man liekas, ka ir noraidīts. 129. Kas ir par? Nu, labi. Par 128. jāpārbauda. Nu, labi, nu, pārbaudīsim 128. Sākam balsot. Lūdzu, balsosim elektroniski par 128. Beidzam balsot par 128. 45 pret, 27 pār. Nu, ir skaidrs nolē, no, e, noraidīts. Lūdzu, celiet rokas. 129. Kas ir, jūs, Salafrankas kungs, ko jūs vēlaties teikt? Priekšsādātāji, es vēlētos uzdot reglamenta jautājumu. Es gribētu, lai tiek pārbaudīts balsojums pēc politisko grupu sastāva, jo man ir sajūta, ka ir uh, vairāk locekļu nekā mēs esam uh, grupā. Tāpēc, ka uh, te ir bijušas 73 balsis, bet mūsu grupā ir tikai 70 locekļi. Varbūt, ka es esmu kļūdījies, bet lūdzu pārbaudiet to. Nu, man sekretārijātā paskaidroja, ka ir divi e, vēl klāt no mūsu pašu politiskās grupas, tā kā Rijam un Brokam nav balsošanas kartes, tad uh, šie divi to kompensē. Tāpēc viss ir kārtībā. Un es domāju, ka viss notiek pēc noteikumi. Tagad 129. grozījums. 129. grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? noraidīts. 130. Hovits Obiols dal, dalītas balsojums par pirmo daļu, kas ir par, kas ir pret, pieņemts otrā daļa, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. 131. Flotra un Lunačeks, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. Labi, pārbaudīsim par 131. elektroniski. Lūdzu, sākam elektroniski balsot par 131. Beidzam balsot 131. Jā, man e, teica, ka tiešām tāds e, partija ir par divām balsīm vairāk, bet, nu, es jums paskaidroju, kā tas ir. Uh, Kāpēc tas tā ir? 38 pret 32 pār tālāk 328 paragrāfs, 132 grozījums, kas pār, kas pret, noraidīts. Devītais kompromiss, kas ir par, kas pret, pieņemts. Pāriesim tagad uz 135. mutisko grozījumu, kas ir par, kas ir pret, pieņemts. 136. Flotras Lunačeks, kas par, kas pret, pieņemts. Dekaizera 137. grozījums, mutiskais grozījums, kas ir par, kas ir pret, pieņemts. 138, 139 ir identiski, kas ir par, kas ir pret, noraidīts. 144, es atvainojos 140. kas par, kas pret, noraidīts 141. kas par, kas pret, noraidīts 142. kazaks, kas par, kas pret, noraidīts 143. kas par, kas pret, noraidīts 144. kas par, kas pret, noraidīts noraidīts 145. paleckis, kas par, kas pret, noraidīts. Klais un mulcars 146. kas par, kas pret, noraidīts. 147. atsaukts, 148. kas par, kas pret, noraidīts. 149. Kreislers Doflers, kas par, kas pret, noraidīts. 150. Hadži Džordžu, kas par, kas pret, noraidīts. 151. Trijanta Pilīdes, ārkārtīgi grūts uzvārds. Kas par, kas pret, noraidīts. 152. Hovits, Obiols un citi. Kas par? kas pret pieņemts. Desmitais kompromiss, ko piedāvā referents atsevišķās daļās par pirmo daļu, kas ir par pret pieņemts, un otrā daļa par pret pieņemts. Madleners 153. un 154 155. atkrīt, tagad 156. mums ir jābalso pa daļām par pirmo daļu, kas par, kas pret, noraidīts. Otrā daļa. Nē. Tas ir ietverts desmitajā kompromisā. Tagad e, mums ir 158, 159 ir atsaukti, 160, 161 iekļauti 10. kompromisā, 162 arī atsaukts, Un 163. un uh, iekļauts kompromisā 164. kas par, kas pret. Nu, manuprāt, tā īsti nevar saprast. Sāksim balsot elektroniski par 164. Sākam balsot, beidzam balsot. Un kāds ir rezultāts? Vai ir Tā, e, 31 pret 37 pār pieņemts. Tagad pāriesim pie 165. Tā tad 165. nē, tāpēc, ka mēs nobalsojam pār 164. 168. atsaukts. Tā tad 167. jau ir ietverts, 168. atsaukts. Tagad mums ir jāpāriet pie 171. kas ir par, kas ir pret. Noraidīts 172. salavrakos, kas ir par, kas pret, noraidīts. Tagad 173. atsaukts, 174. Adi Džordžu, kas par, kas pret, noraidīts. 175. kas par, kas pret, noraidīts. 176. kazaka grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 177. kas par, kas pret, noraidīts. 178. kas par, kas pret, noraidīts. 179. kas par, kas pret, noraidīts. 180. teokarus ir atsaukts, 181. atsaukts, 182. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. 183. ir atsaukt, 184. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 185. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 186. Kas par? kas pret noraidīts. 187. Flotre, Lunačeks un Kellers, kas par, kas pret noraidīts. 188. Tāno Kovals un citi, kas par, kas pret noraidīts. 189. Lansdors, kas par, kas pret noraidīts. 190. Palēckis, kas par, kas pret noraidīts kas pret Nu, es pārbaudītu. Balsosim par 190. grozījumu elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot par 199. Vienmēr ir kāds, kas nebalso. 38 par, 32 pret pieņemts. 191. Klajas un Molcers, kas par, kas pret, noraidīts. 192. Kreisldorflers, kas par, kas pret, noraidīts 193. Tanoks un citi, kas par, kas pret, noraidīts 194. Klais un Molcers, kas par, kas pret, noraidīts 195. un 196. Uh, ir identiski, Flotra, Lunačeks un citi, kas par, kas pret, noraidīts noraidīts 197. Tā, 197. Nē, atvainojiet, jūs gribat pārbaudīt 195. un 196. Sāksim balsot elektroniski, lai kontrolētu, kas tur īsti bija. Vienmēr ir divi, kas nebalso, vai viens, kas nebalso. Es gribētu zināt, kurš tas ir. Nu labi, kāds ir rezultāts? 41 prat, pret un uh, 29 par. Un Brepela kungs saka, es tas esmu, kas nebalsoju, jo man nav, man nedarbojās tā elektroniskā karte. Nē, tas jau, ja jums nav ieliktā karte, tad to nevar redzēt, bet ir viens, kas ieliek karti, uh, un tad eh, nebalso. Un ir viens no deputātiem, kas ievieto savu karti balsošanas mašīnā, bet nenospiež balsi. Nu, tas ir tā, tā ir tā mistērija. Tagad 195. Eh, un 196. par pret. Es īstenībā esmu pārliecināts. Par 197. balsosim arī elektroniski. Par 197. Beidzam elektroniski balsot. Un rezultāts 29 pār 41 pret. Es noraidīts. Es jūs lūdzu celt rokas, lai mēs varētu redzēt, kas notiek. 198. kas pār, kas pret, noraidīts. 199. kas par, kas pret, noraidīts. 200. Flotra Lunačeks, kas par, kas pret, noraidīts. 201. Adi Džordžu, kas par, kas pret, noraidīts. 202. kas pret, noraidīts. 203. kas par, kas pret, noraidīts. 204. un 206. ir identiski. Papadopulo trianta filides, kas par, kas pret, noraidīts. 205. Hadi Georgiju, kas par, kas pret, noraidīts. Tālāk 207. kas par, kas pret, noraidīts. 208. kas par, kas pret, noraidīts. 209. kas par, kas pret, noraidīts. 210. Janakudakis, kas par, kas pret, noraidīts. 211. Kazaks, kas par, kas pret, noraidīts. 212. Mavro Nikolas, kas par, kas pret, noraidīts. 213. Kopa, kas par, kas pret, noraidīts. Noraidīts. 214. Molcers un klājs. Nē, atkrīt, tāpēc, ka tas ir e, pieņems piektais kompromiss. 215. kas par, kas pret, noraidīts. 216., 17., 18., 19. un 20. ir iekļauti 9. kompromisā, pārējām pie uh, 221. Kreisls Dorflers, kas par, uh, kas pret noraidīts. 222. Kazaks ir mm, pieņemams ir 9. kompromiss, kas par, kas pret noraidīts. 223. Tā atkrīt 224. Eh, kas par, kas pret noraidīts. 226. Hovits Obiols, kas par, kas pret noraidīts. 227. kas par, kas pret, noraidīts. 228. kas par, kas pret, noraidīts. 229. belders, kas par, kas pret, noraidīts. 230. kas par, kas pret, noraidīts. 231. lamsdors, kas par, kas pret, noraidīts pieņemts. 232. kas par, kas pret, noraidīts. 233. klais mulcers, kas par, kas pret, noraidīts. 234. madleners, kas par, kas pret, noraidīts. 235. un 236. ir identiski. Šolts Meijers, Kontis Količeks, kas par, kas pret, noraidīts 237. Kazaks, kas par, kas pret, noraidīts 238. Hovits Ovēls Gomes, kas par, kas pret. Nu, par 238. balsosim elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Nu, vienmēr ir kāds aizmidzis. 39 pret un 31 par uh, noraidīts. Referenta mutiskais grozījums ļoti garš, izlasiet lūdzu. Un kas ir pār, kas ir pret, pieņemts. 239. dafa grozījums, kas ir par, kas ir pret. Nu, man liekas, ka pieņemts. Tagad 240. Nu, ziniet, ko, ja jūs neceļat rokas, tad jāpārbauda elektroniski. Par 239. balsojam lūdzu elektroniski. Vienmēr ir kāds, kas ir aizmiedzis, nu, Mostieties! 38 pār, 32 pē, e, pret. Nu, ja jūs neceļat rokas, tad es taču nevaru redzēt. Un tad viss iznāk šitā. Tad ir pieņēmis 240 par. Kas pret? Noraidīts. 241. Davs un Vaigols. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 242. Madleners. Jūs gribat uh, pārbaudi 241. Nu labi, tad sākam balsot elektroniski par 241. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Nu tagad jau ir divi, kas guļ. Beidzam balsot. 32 pret 37 pār. Tātad pieņēmts. 242. Madlener grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 243. Janakodakis. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad Pāriesim pie apsvērumiem. A apsvērums, otrais un trešais grozījums ir identiski. Kas par? kas pret noraidīts. Tālāk, ceturtais grozījums palēckis, kas par, kas pret, noraidīts. Tālāk, piektais ir atsaukts, balsosim par sesto, kas par, kas pret, noraidīts. Septītais, Ferms Tālers, kas par, kas pret, noraidīts. Astotais grozījums, kas pār, kas pret, noraidīts. Devītais, kas pār, kas pret, noraidīts. B apsvērums. 10. 11. grozījums ir identiski Van Ordens un Hovics. Kas par, kas pret, noraidīts. C apsvērums 12., 13., 14. grozījums, Hovits Obils un citi, kas par, kas pret, noraidīts. Tālāk 16. kas par, kas pret, noraidīts. 15. kas par, kas pret, noraidīts. 17. kas par, kas pret, noraidīts 18. preda, kas par, kas pret, noraidīts 19. klais molcers, kas par, kas pret, noraidīts 20. kas par, kas pret, noraidīts 21. kopa, kas par, kas pret, noraidīts 22. Kraisls Dorflers, kas par, kas pret, norādīts. 23. botskorts, kas par, kas pret, norādīts. Tagad 24. kazāks, kas par, kas pret, norādīts. 25. van ordens, kas par, kas pret, noraidīts 26. šolts, kas par, kas pret, noraidīts 27. šolts, kas par, kas pret, noraidīts. Un tad e, Botskurt pirmais grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. Un tagad elektroniski balsosim par um, rezolūcijas priekšlikumu šādi grozītu. Sākam balsot, lūdzu, sākam balsot. Eh, eh, Adesso Ma è incredibile, anche il voto. Nu, ir neticami, bet eh, pat galējā balsojumā mums ir kāda apburtā skaistula, kas ir aizmigusi. Uh, Tā, 60 pār 11 atturās. Nu, tā tad vien, vienbalsīgi apsveicam mūsu referentu. Un te mums ir, ja varētu teikt, kā kariet ar četriem zirgiem, kas eh, velk referent, vilks referentos priekšu eh, šeit pa, ap parlamentu tādā, pa tādu godu ap, godapli. Tagad balsosim attiecībā uz ziņojumu par Fairom referents Zorans Talērs, un mums lūdz vārdu pirms pāriet pie balsošanas talerkungs. Lūdzu, talerkungs. Per favore, un attimo di silenzio, ha chiesto la parola il relatore. Lūdzu, klusumu ievērojiet, talerkungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Balsošanas saraksts, kā es teicu vakar, un pieeja Maķedonas jautājumam, tie ir jautājumi, par kuriem partija ir partijas ir vienojušās. Bija pēdējās eh, stundās un minūtēs prasības pēc dalītiem balsojumiem, un sarakstā jūs redzat, ka, lai saglabātu sākotnējo nodomu un tekstu, ir eh, svarīgi balsot eh, plus šādos gadījumos. Paldies! Bine. Con questo chiarimento procediamo. Nu, un eh, tagad pāriesim pie pirmā paragrāfa, pirmā grozījuma. Džannako Komansakus, kas par, kas pret, noraidīts. Otrais grozījums Kauntis, kas par, kas pret, noraidīts. Trešais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Piektais grozījums Kovačevs, Stojanovs. Ā, tā kā trešais ir pieņems, tad piektais, sastais un septītais atkrīt. Tagad balsosim par astoto. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Devītais bazais kokas par? Kas pret? Pieņemts. Bazais ko desmitais grozījums, kas par? Kas pret? Noraidīts. Džanaku 11. grozījums, Komotsakos, kas par, kas pret, noraidīts. 12. Kacimārcakis, Nikolais, kas par, kas pret, pieņemts. 13. Džanako Komotsakos, kas par, kas pret, noraidīts. 14. tālergrozījums. grozījums un par to tiek balsot kopā ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, pieņemts. Kukans Ibrazaģiks 15. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par, kas pret, pieņemts. Tagad pāriesim pie pirmā mutiskā grozījuma, jo visi pārējie iepriekšējie atkrīt. Tātad paragrāfs 7, pirmais mutiskais grozījums pieņemts. Allora, ha chiesto di intervenire. Vēlas izteikties uh, eh, Kornelisenes kundze, lūdzu. Lūdzu, izteikt, izsakiet. Like to, um, a... Paldies! Es gribētu izdarīt pēdējā brīdī mutisku grozījumu. Šeit ir teikts, ka Maķedonijas varas iestādes un mēs gribētu mainīt šo uz uh, Skopjas varas iestādes. Ja nav iebildumu, tad šāds kompromiss tiek piedāvāts. Allora, se eh, avete ascoltato l'emendamento orale. Sì. Vai jūs visi dzirdējāt, kāds ir mutiskais grozījums, kas mums tagad tiek piedāvāts? Un es nezinu, vai ir kāds, kas uh, ir pret uh, šādu priekšlikumu. Kas ir pret, lūdzu, te, tam jāpieceļas kājās? Lūdzu, celieties kājās tie, kas nepieņem šo mutisko grozījumu, tādēļ, ka, ja nav pietiekam liela atbalsta, tad mēs par to nebalsosim. Ļoti žēl Kornelīsens kundze, bet par to mēs nebalsosim. Balsosim par 19. kāds tas ir. Uh, Tātad par 19. kas pār, kas pret, pieņemts. Tālāk Tremopolos uh, grozījums atkrīt. Par 21. gām balsosim, kas par, kas pret, noraidīts. Mutiskais grozījums, ko iesniedzis referents 8. paragrāfā, otrais mutiskais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 22. bazēsko, kas pār, kas pret, noraidīts. 23. tālergrozījums, kas pār, kas pret, pieņemts. 24. ir Brazidžiks Kukāns, kas par, kas pret. Nu, nezinu, man liekas, ka pieņemts. Bet uh, man tomēr vēl ir palikušas uh, šaubas. Nu, taču pavingrojiet drusciņi, celiet augšu rokas. Tagad uh, trešais mutiskais grozījums atkrīt, tāpēc, ka 24. pieņems pāriem pie 25. Džanaku Kumutsakus. Jā, tikai par vārdu, kas norādīts tekstā. Kas par? Kas pret? Norādīts. Nu, nu jā, nu man tagad ir jāpārbauda, bet ja taču esat jūs, kas neceļat rokas, tad balsojam par 25. par va, to, vai vajadzīgs vairs urges. Lūdzu, sākam balsot. Man liekas, ka atkal te ir viens, kas guļ. 37 pār 29 pret pieņemts. Otrais referentu kompromiss, kas par, kas pret Pieņemts. Atkrīt visi grozījumi, kas ir pa vidu, un mēs tagad pārējām pie ceturtā mutiskā grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Tālāk 31. grozījums, kukans ir brizaģiks, kas par? Pret? Pieņemts. 33. Svensons Kornelisen par? Pret? Pieņemts. 34. Kornelisena Brantners, kas par, kas pret. Nu, es nezinu, kas jums te ir. Balsosim elektroniski. Sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. 38 preti, pret 27 pār noraidīts. 35. 35. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 308. Svensons Kornelisena, kas par, kas pret, pieņemts. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, pieņemts. Tālāk atkrīt 37., 38., 39., 40, 41. Tagad pāriesim pie 42. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 43. tālērs. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 44. salavrakus. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 44. Nu, labi, pārbaudīsim elektroniski. Es īsti labi nevarēju saskatīt. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 44. grozījumu. Tā, 48 pret 17 par. Tā tad noraidīts. 45. Džanaku Komucakus. Kas par? Kas pret? noraidīts. 48. kauntis, kas par, kas pret, noraidīts. 47. van ordens, kas par, kas pret, noraidīts. 49. tālers, kas par, kas pret, pieņemts. 50. ir brizaģiks, kas par, Priekšsēdētājiem saka priekšā, ka 50. atkrīt. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, par 50. mēs nevaram balsot, tāpēc, ka 49. ir pieņemts un 50. tā tad atkrīt un pāriesim pie 46. Nē, arī tas atkrīt. Mums ir jāpāriet pie 4. kompromisa. Te pa daļām balsosim par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa par pret pieņemts. Tālāk 51. atkrīt, jo tas viss ir ietverts jau 4. kompromisā. Mēs tagad pārējām pie 57. Kornelis Senebranters, kas par, kas pret, noraidīts. Mutiskais piektais grozījums Nikolais. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad balsosim par 58. grozījumu Talers. Divās daļās par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret? pieņemts. Piektais kompromiss, ko piedāvā referents, tur trijās daļās mums ir jābalso. Balsosim par pirmo daļu. Par otro daļu pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Trešā daļa par, pret, pieņemts. Tālāk e, ir pie, piektais kompromiss. Mm, mums liek nebalsot par 59, 60, 61, tātad tie atkrīt, jo kompromiss ir pieņemti. Atvainojiet, man ir jāpakonsultējās, saka priekšsēdētājs. Tātad, kā ir norādīts eh, sarakstā, mēs Mēs balsīsim par 60. kur ir teikts mācību grāmatās, kas par, kas pret noraidīts. 61. Jūs par 60. gribat elektroniski pārbaudīt? Jā, ļoti labi, nav problēma. Balsojam elektroniski par 60. Beh, chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. 24 pret, 41 pār pieņemts. 40, 61. atkrīt tagad 62. Eh, Peterle, kas pār, kas pret, pieņemts. 32. Bazesku. Nē, 62. tika pieņemts, tāpēc šis atkrīt. Tālāk 63. Salavrakos. Mums ir jābalso divās daļās un balsojam par pirmo daļu underline countries, kas par, kas pret, noraidīts. Un pārējais atkrīt, tāpēc, ka mēs pieņēmām piekto kompromisu. 64. grozījums. Tas arī atkrīt, 65. atkrīt. Tagad Mēs balsosim par 67. Par, padaļām par pirmo daļu lūdzu. Kas par, kas pret, pieņemts. Par otro daļu, kas par, kas pret, pieņemts. Trešā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. 68. Tā, tās atkrīt pirmā daļa un otrā daļa arī. 69. Kornelis Bratneris, kas par, kas pret, noraidīts. 70. malcers, kas par, kas pret, noraidīts. 71. kopa, kas par, kas pret, pieņemts. 72. kauntis, kas par, kas pret, noraidīts. Džanoku Kumatsaku 73. kas par, kas pret, noraidīts. 74. Salavrakos par tātad, eh, kas par, kas pret, noraidīts. 75. kas par, kas pret, noraidīts. 76. Džanaku Komatsakus, kas par, kas pret, noraidīts. 77. Kauntis, kas par, kas pret, noraidīts. 78. Par to mēs nebalsosim. 79. Džanaku Komacakus, kas, par, kas pret noraidīts. 80. Tallers, kas par, kas pret pieņemts. 81. kas par, kas pret pieņemts. 82. kopa, kas par, kas pret pieņemts. Tagad balsosim par visu šo dokumentu šādi grozītu. Sākam balsot elektroniski. Si chiude la votazione. Beidzam balsot. 56 par, 5 pret, 5 atturas. Apsveicam mūsu referentu. Tā tad esam nobalsojuši. Passiamo alla votazione sui progressi compiuti. Tātad tagad mēs pāriesim pie 2009. gada Horvātijas uh, progresa uh, ziņojumu. Uh, Svoboda kungs ir referents. Pirmais paragrāfs 12. grozījums četras daļas, kurš par pirmo, kurš pret, pieņemts otrā daļa, par, pret, noraidīts trešā daļa, par, pret pret pieņemts. Ceturtā daļa, kurš par pret pieņemts. Lūdzu, celiet rokas augstāk 13. grozījums, kurš par pret noraidīts. 14. grozījums Van Ordens divas daļas. Pirmā daļa, kurš par pret, noraidīts. Otrā daļa par pret, noraidīts. 15. grozījums posauc divas daļas, kurš par pret pieņemts otrā daļa, vai jūs gribētu pārbaudīt. Tātad 15. grozījums, pirmā daļa elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Chiudiamo il voto. 18. Beidzam balsot. 40 pār 18 pret pieņemts otrā daļa. Kurš par? Pret. Spinta. Spinta. Noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. 15. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts 32 pret, tātad 16. Lamzovs par, pret, noraidīts. 17. Brant Kornelis, kurš par, kurš pret, pieņemts. 19. Bazesku, kurš par, kurš pret, noraidīts. 18. par, pret, noraidīts. 20. Svoboda par, pret, pieņemts. 21 par pret noraidīts. Pirmais kompromiss no referenta, četras daļas, pirmā daļa, kurš pār? Sobodas kungs grib uzstāties. Priekšsēdētāji, man ir ļoti īsts komentārs par otro daļu. Es vēlos to atsaukt, un tas bija tādēļ, ka absolūtā sadarbībā rekta ir iekļauta jau pirmajā daļā un savukārt otrajā daļā, kā teica Bramerkungs, viņš pats nezina simtprocentīgi, vai šie dokumenti vispār eksistē. Līdz ar to otro daļu es vēlos atsaukt. Un šī sadarbība, eh, prasībā sadarboties jau ir iekļauta pirmajā daļā. E Tātad balsosim par pirmo daļu otro, trešo un ceturto. Tātad pirmā, kurš par, kurš pret, pieņemts. Otrā ir atsaukta, trešā par, pret, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, arī pieņemts. Un līdz ar to mēs turpinām ar 26 dalīts pirmā daļa par, pret noraidīts, otrā par, pret pieņemts. 27. par, pret noraidīts. Mutiskais grozījums no referenta par, pret pieņemts. 29 atkrīt 29. par pret noraidīts. 31. dalīts balsojums, pirmā daļa par pret. Es domāju, ka pieņēmts otrā daļa par pret. Noraidīts. 30. kurš par pret nav skaidrs 30. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 30. grozījumu. Mancano ancora due voti e manca il solito voto. Divi nav nobalsojuši un atkal šis cilvēks, kurš nebalso, viņš tātad 29 pār 30 pret 32 grozījums kurš par pret pieņems. Tātad mēs pārējām pie 30. Sestā. Nē. Nē. ir jābalso par trešo mutisko grozījumu. Trešais mutiskais grozījums, kurš pār? Pret? Pieņemts. Tagad mēs pārējām pie otrā kompromisa, jo 35. atkrīt. Otrais kompromiss no referenta, kurš pār? Pret? Pieņemts. 36. Brantnēs Kornelis dalīts balsojums bet tā kā kompromiss tika pieņemts, tad tas atkrīt 37. Kurš par 37. pret pieņemts? 38. Svensons un Kornelsens par pret pieņemts. 39. Melcers par pret noraidīts. 40. šolts. Dalīts balsojums pirmā daļa par, pret, noraidīts otrā daļa par, pret, noraidīts 41. melcērs par, pret, noraidīts 42. šolts par, pret, noraidīts 42 43. Basēsku par pret pieņemts. 44. balsots dalīts balsojums, pirmā daļa par pret noraidīts, otrā daļa par pret arī noraidīts, cet, 45. par pret noraidīts. 46. par pret pieņemts. 47. broks par pret. Es domāju, ka pieņemts. 48. dalīts balsojums par pirmo daļu par pret pieņemts. Otrā daļa par zaļie atsauc. Es to neizlasīju, priekšsēdētājs atvainojās, tātad otrā daļa 48. par pret nav skaidrs. Pārbaudīsim 48. otrā daļa. Sākam balsot. Kāds nav balsojis vēl? Nobalsojis? tātad 31 pār 25 pret 49, kurš pār 49, kurš pret pieņems 50. Vaigala Lamsdorfs ar Lākī, kas par, kas pret pieņems. Tātad pie apsvērmiem otrais grozījums par, pret, noraidīts, trešais par, pret pret pieņemts. Ceturtais par pret noraidīts. Piektais par pret noraidīts. Sestais par pret noraidīts. Septītais par pret noraidīts. Trešais kompromiss no referenta par pret pieņemts. Tātad mēs pārējām uzreiz pie 11. Šolca grozījums, trīs daļas, pirmā daļa par pret noraidīts. Un Otrā daļa par pret noraidīts. Trešā daļa par pret noraidīts. Ceturtais četrā posalts eh, par pret pieņemts. elektroniskais balsojums, galīgais balsojums par eh, projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Man ir prieks redzēt, ka šis cilvēks, kurš nebalsoja, ir nobalsojis tagad, tā tad mums ir visi klātesošie ir balsojuši. Tātad 54 par neviens pret 8 atturas apsveicu Svobodas kungs. Abbiamo l'ultima sessione di voto riguardo alla relazione. Un pēdējais, par ko mēs balsojam šorīt, ir ziņojums par enerģijas drošību, e, Sarjuž Volska ziņojums. Pirmais kompromiss no referenta, kas pār pret pieņemts. 38. grozījums par pret noraidīts. Sastais grozījums no referenta par pret pieņemts pieņemts. 40. grozījums par pret noraidīts. 7. grozījums no referenta trīs daļas. Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret pieņemts. Trešā daļa par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss no referenta par, pret, pieņemts. Tātad mēs pārējām pie trešā kompromisa par, pret, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. 44. grozījums par pret noraidīts. 10. no referenta par pret pieņemts. 5. kompromiss no referenta par pret pieņemts. 47. par pret pieņemts. Tas ir labi.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 pieņemts. 49. par pret pieņemts. 17. no referenta par pret pieņemts. 50. Hadži Džordžu par pret noraidīts. 6. kompromiss no referenta par pret pieņemts. Tātad 51 un 18 atkrīt, 52 par pret. Es gribētu domāt, ka tas ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Balsojums sākam balsot 52. Es Tā tad balsojums beidzies. Jā. Tātad 19 pār 35 pret 53. 53. par pret noraidīts 54. Tas ir sadarīts ar 53. Tātad balsojam. 54. Kurš pār? Kurš pār 54. pret? Jo es atkal noraidīju 19. Kurš pār? Pret? Pieņemts. 55. ir iera nav sadarīgs ar 19. Tātad atkrīt 56. Hadī Džordžo par, pret, noraidīts. 20. par, pret, pieņemts. 57. 57. par, pret, noraidīts. 58. atsaukts. 7. kompromiss par, pret, pieņemts. Tas nozīmē, ka mums ļoti daudz grozījumu atkrīt, un tagad mēs pāriem pie 63. no referenta par pret pieņemts. 23. palēckis par pret pieņemts. 24. par pret noraidīts. 25. par pret pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, pieņemts. Devītais kompromiss, tātad devītais eh, par, pret, pieņemts. 28. par, pret, noraidīts. Desmitais kompromiss no referenta par, pret, pieņemts pieņemts. 11. kompromiss dalīts balsojums pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret pieņemts. Tā 30. atkrīt, 31. atkrīt, tā tad 33. 33. kurš par pret noraidīts. Landsbergis 34 tas atkrīt. Arī 35. tātad galīgais balsojums par projektu ar grozībiem. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Sākam balsot, jo trīs eh, kolēģi vēl nav nobalsojuši. Varbūt viņi ir ielikuši kartes mašīnā un viņi nav istabā. Tātad skaitām balsas 47 par 1 atturas 4 pret. Apsveicu referentu. Tātad eh, šī rezolūcija ir pieņemta un mēs pilnīgi ievērojam grafiku. Es gribētu pateikties kolēģus, kolēģiem, un mēs esam beiguši balsot tieši pus 11 kā ir teikts dienas kārtībā, un eh, ļoti precīzi mēs ievērojam grafiku. Ļausim kolēģiem un tiem, kas grib iziet no eh, istabas, tagad eh, iziet. Un mēs pa to laiku varam sākt diskusiju par 15. punktu. Tātad finanšu budžeta izpildus apstiprināšana, vispārējais eh, referents ir Galerkungs. Vārds Galerkungam, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, soll man nicht. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu pagaidīt, kamēr cilvēki izies, un tad varēšu runāt. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Labi, labi. Gala kungs, mēs varam pagaidīt pāris minūtītes, jo mēs ļoti smuki ievērojam laiku balsošanas laikā, līdz ar to pāris minūšu pārtraukums, un tad jūs, galera kungs, varēsiet runāt. Pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula di... Cienījamie kolēģi, ja jūs dodaties prom, dariet to pēc iespējas ātrāk, tā lai mēs varētu turpināt darbu. Es skatos, ka daži ir iestrēguši tur pie durvīm. Un, um, ja jums ir vajadzība papļāpāt, tad jūs to taču varat darīt arī ārpusē, un nav nemaz vajadzības mū, mūsu sanāksmi kavēt. Un tagad lūdzu, Galer kungs. Jums ir izdevība paust savu viedokli. Lūdzu. Priekšsēdētāji, šeit mēs tagad runājam par afet nostāju attiecību uz 2008. gada budžeta izpildi 2008. gadā. Tika aptuvenēji 5 miljārdi eiro iztērēti jau, jomās, kas ir saistīti ar mums. Um, Ir revīzijas palāta teica, ka dažos, dažos jautājumos bija neprecizitātes. Tās attiecās gan uz attīstības palīdzību, gan arī citiem palīdzības veidiem. Komisija e, norāda uz to, ka revīzijas palāta parasti izvērtē tikai daļu no komisijas darba, un te pašā laikā komisija saka, ka īstenībā lielāka daļa projektu uh, stiepjas pāri vairākiem gadiem, un tāpēc arī būtu labāk izvērtēt arī visu šo izpildes ciklu no sākuma līdz beigām. Bet vēlamies teikt, ka revīzijas palāta pārbauda Eiropas Savienības uh, budžeta izpildi 2008. gadā un revizijas palāta negatīvi izteicās par tādiem jautājumiem kā palīdzības sniegšana, bet lielākoties varēja konstatēt, ka kļūdu daudzums ir samazinājies. Revīzijas palāta pārbaudot atbilstību likumiem un noteikumiem saskaņā ar savu metodiku kopumā kļūdu līmenis no 2 līdz 5 procentiem, kas ir daudz labāk nekā kohaizijas politikā. Es ļoti atvainojos, jā, cik lūdzu, paklusē. Tātad no 2 līdz 5 procentiem šajā jomā ir konstatēta, un tas ir daudz labāk nekā koheizijas politikā. Un daudz labāk arī tādās jomās kā transports, ekonomika, finanses un pētniecībā. Joprojām ir nepieciešams skatīties uz nosacījumiem kā uz sarežģītu, apjomīgu struktūru un joprojām ir konstatētas problēmas. Sadarboties ar budžeta kontrolas komiteju, mēs vēlamies, lai revīzijas palāta sniegtu informāciju savos atzinumos arī par komisijas darbību, tad kad revīzijas palāta strādā saskaņā ar budžeta reformu. Manā priekšlikumā es varu vispirms teikt, ka es norādīju uz būtiskākajiem izdevumiem, un šie izdevumi ir saistīti ar mūsu darbības jomu. Ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu, jūs labprāt varētu izteikt šos komentārus, bet vienkārši es gribēju savā priekšlikumā runāt par pašiem būtiskākajiem momentiem, bet ja jums ir kādi ierosinājumi, nekādi iebildumu. Runājot konkrēti par priekšlikumiem, šie priekšlikumi ir uzrakstīti angļu valodā, un tur ir pieci punkti. Vispirms es varu nosacīt angliski, ka mēs šeit atbalstam pozitīvo attīstību, attiecību caurskatāmību mērķiem un starptautiskajā koordināciju, veidojot Pegasa mehānismu, kas tika izveidots balstoties uz TIM, un TIM nozīmē Temporary International uh, Mechanism, kas ir pagaidu startautiskais mehānisms, kas tika izveidots speciāli Palestīnai. Un atzīmē uh, atbalstu vairāku donoru fondiem, it īpaši saskaņā ar ANO stratēģiju un principiem par labu sadarbību, Te pašā laikā pamana, ka joprojām ir nopietna problēma, ko ir pamanījis arī revīzijas palāta attiecībā uz finanšu dokumentu saņemšanu no, no ANO aģentūrām. Trešais punkts eh, - piefiksēt vajadzību skaidri noteikt mērķus un a, aprēķināmos a, indikātorus, kas būtu iekļaujami Eiropas kaimiņa attiecību un partnerības instrumentos, tad nākamais ir saistīts ar Turciju, ar konkrētu ziņojumu, un šis ziņojums savukārt iekļauj tos instrumentus, kas ir lietojami pirms tiek izmantot pirms iestāšanas palīdzība, un te pašā laikā norāda uz vajadzību IPA instrumentu izmantot pēc iespējas efektīvāk un īstajā laikā. Un arī ņem vērā uh, revīzijas palātas noteikumus. Piektajā punktā ir runāts par budžeta atbalstu, un mēs pamanām, ka budžeta atbalsts tiek izmantots ļoti bieži. Viens no mērķiem ir panākt to, lai valsts pati justos maksimāli atbildīga, bet, protams, šāda veida palīdzībai uh, būtu jānāk roku rokā ar ļoti skaidru ieviešanu stratēģiju un kontrols mehānismiem, kas ļaujas kontrolēt, vai Eiropas Savienības strateģiskie mērķi attiecībā uz saņēmēju valstīm tiek īstenoti. Šie ir mani priekšlikumi, un šos priekšlikumus mēs varētu sūtīt uz um, budžeta kontrolas komiteju. Paldies! Grazie, relatore. Possiamo cominciare il dibattito. Paldies referentam. Nu, tad sāksim. Broka kungs. Priekšsēdētāji. Es ļoti labprāt izlasīju kolēģa ziņojumu. Un ļoti patīkam bija arī konstatēt, ka šeit kļūda daudzams ir mazāks nekā kohēzijas politikā un tas attiecās uz komisijas darbu, ja tīpaši atceramies Ferrero Valdneres kundzes panākumus. Bet es šeit saskaros ar citu problēmu. Manuprāt, daudzās jomās mums ir tāda situācija, ka sākot ar 1999. gadu mēs jau bijām sākuši runāt par kontrolas procedūrām, un mēs redzam, ka bieži vien nauda tiek piešķirta tik novēloti, ka ar pārbaude par naudas izlietošanu nu, jau tiešām notiek novēlot. Un tas attiecas gan uz mūsu kompetenci jomām, gan, piemēram, arī uz koheizijas politiku. Sanāk tā, ka mēs jau desmit gadus runājam par šo pašu lietu, un atkal jau ir jaunā komisija sasaukta, un tad varbūt mēs varētu izmantot arī galerziņojumu, lai paustu savus priekšlikumus, gan par mūsu jomu, bet kopumā arī par visiem finanšu aspektiem. Es domāju, ka budžeta kontrolas komitejas kolēģi nevisai būs apmierināti ar mūsu priekšlikumiem, bet mums šķiet, ka ārlietās laika faktors ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ļauj panākt politisko atšķirību. Kohezijas politikā, manuprāt, arī ir līdzīga situācija, varbūt mazliet atšķirīga. Un ja es redzu, ka, ja, ka komisijā visi tik ļoti baidās kaut kādu dokumentu parakstīt, ja viņiem šķiet, ka viņi būs personiski ar savu maku atbildīgi par to, nu tad man šķiet, ka vienkārši sanāk tā, ka nauda tiek izlietota nepareizi tādēļ, ka tā tiek piešķirta novēloti. Un šeit, kad mēs runājam par budžeta izpildi, un es varu atbalstīt Galera kunga secinājumus, bet varbūt varētu šeit arī pateikt to, ka nākotnē var šo situāciju uzlabot un atbilstoši konsultēties par šo jautājumu arī ar kolēģiem no budžeta kontrolas komitejas. Lielas paldies Broka kungam! Gvaltierī kungs. Grazie, prezidente. Solo per di. Paldies, priekšstādātāji vēlos teikt, ka mana politiskā grupa var piekrist Galera kunga pieejai. Viņš teica, ka var uzlabot dažu projektu finansējumu un Es varu arī piekrist viņa izvērtējumam attiecībā uz vairākam problēmām, kas joprojām ir spēkā un nav atrisinātas. Nu, piemēram, attiecot, attiecībā uz tādu jautājumu kā finanšu un administratīvais ietver nolīgums. Tātad kopumā esmu diezgan gandarīti. Paldies jums, un tagad lūdzu Brentneres kundze. Paldies! Paldies Galera kungam par šo ziņojumu. Es varu piekrist tam, ko teica Broka kungs, un varam iesniegt atbilstošu grozījumu. Un tā kā es pat esmu referenta štab, stabilitātes instrumentam, tad es varu konstatēt, ka nu, lielākoties projekti, kas tur notiek, šos projektus varētu apmaksāt arī no citiem instrumentiem, bet problēma ir tāda, ka, ka tieši no stabilitātes instrumenta var izmantot naudu daudz ātrāk un daudz ātrāk šo naudu saņemt un piešķirt. Un savukārt citās jomās lielākoties ir vajadzīgi veseli divi gadi no tā brīža, kad pieteikums ir iesniegts, līdz brīdim, kad nauda ir reāli pieejama, un daudzos reģionos tā nevar rīkoties. Un tieši tādēļ es domāju, ka būtu pareizi izskatīt iespēju, ka varbūt diezgan lielāku procentu no instrumentiem varētu padarīt daudz elastīgāko. Un tas nozīmē, ka vietējie, ka tātad tie, kas labprāt īstenotu projektus, lai viņi varētu elastīgāk izmantot šo naudu, lai nesanāktu tā, ka nauda ienāk tad, kad tā vairs nav vajadzīga. Liels paldies! Lūdzu, Millerkungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija saņēma galera kunga atzinumu, un mēs piefiksējam arī visus komentārus. Paldies par konstruktīviem ierosinājumiem. Lielāko daļu ieteikumu mēs varam arī atbalstīt, un īstenībā lielāko daļu no šiem ieteikumiem jau esam sākuši ieviest, un komisāra Ferrera Valdnere arī paskaidroja konkrēts pasākumus, kas jau ir notikuši, un jā, komitejas deputātiem ir interesi, mēs labprāt tiktos un paskaidrotu tos pasākums, kas jau ir uzsākt. Paldies! Eh, honorevole Salafranco. Salafranco, lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka jūs tik ātri dosiet iespēju izteikties komisija, bet no savas puses vēlos teikt, ka Galeri kunga ziņojums, manuprāt, ir ļoti labs varam teikt, ka atzinums ir diezgan kritiski noskaņots, bet te pašā laikā ļoti konstruktīvs un ļoti konkrēti secinājumi. Un, kā jau teica Broka kungs, jautājums pār budžeta izpildi tiek, tiek izmantots bieži kā politisks instruments. Manuprāt, Ferrero Valdneres kundze ir padarījusi milzīgu labu darbu, lai panāktu lielāku caurskatāmību un uzsver vairāk kārt vajadzību izmantot Eiropas Savienības fondus pēc iespējas efektīvākā veidā, tas attiecas arī uz ārēju politiku. Un, manuprāt, Broka kungs runāja par daudz plašāku problēmu nekā tikai par 2008. gada budžeta izpildi. Viņš runāja par to, ka ir nepieciešams padarīt efektīvāku līdzekļu izmantošanu ārējā politikā, un šeit Broka kungam ir taisnība. Ņemot vērā komisijas centienus, ir izveidots jaunas procedūras, un šīs procedūras pagarināja laiku, kas ir vajadzīgs, lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Līdz ar to ir jāuzdod jautājums, cik efektīvi mēs strādājam. Un no nu, jebkura gadījumā šīs eh, finanšu jautājums mums ir saistīts eh, Mm, ar 2008. gadu un es vēlētos pakovēt pie mm, vienas lietas, ka Eiropas Savienībā ar ļoti lielām naudas summām atbalsta dažādus ANO fondus. Man, protams, nav tagad mm, ciparus galda, bet mm, tie ir, tas ir vairāk nekā miljards Mm, un es eh, neesmu apmierināts ar to, ka revīzijas palāta nevar piekļūt šiem datiem, lai pārbaudītu, kā šī nauda tiek izmantota. Mums vajadzētu tomēr sekot līdzi, kā tiek izmantota šī nauda, ko mums dod eh, nodokļu maksātāji. Paldies, Salafranka kungam! Un tagad galera kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī kolēģiem par komentāriem. Un, manuprāt, šī diskusija par to, ka ir nepieciešams ārlietās naudas līdzekļus sadalīt daudz ātrāk tā, lai tiešām līdzekļi tiktu saņemti arī tad, kad tie ir vajadzīgi. Manuprāt, šī diskusija turpinās nu jau ļoti sen. Un, manuprāt, nebūtu pareizi salīdzināt ārlietas ar lauksaimniecības politiku. Un šeit, protams, ir daudz jautājumu, piemēram, lauksaimniecībā, vai tik tiešām ir tik daudz ol olivu koku, tik ir uzrādīts dokumentā, vai arī tiešām laukums, lauks ir tik liels, kā ir uzrādīts dokumentos, tā ir visam savādāka lieta, tur vienmēr var koriģēt. Un, piemēram, ārlietās tādā valstī kā Irāka vai Sudāna, vai arī kādās citās jomās un teritorijās, kad mums ir nepieciešams palīdzēt. Nu, piemēram, ja mēs runājam par palīdzību pēc katastrofas, nu, mēs nevaram tik ilgi rēķināt, kā mēs to varētu darīt citās jomās. Un tāpēc arī varbūt būtu pareizi pārstrādāt budžeta sadalis noteikumus attiecībā uz ārlietām, tā, lai vienkārši izprastu šo īpašu situāciju. Tas, ko teica kolēģis Salā Franka, Jā, šeit var pilnībā piekrist, manuprāt, ņemot vērā reālo situāciju, tad šo uh, finanšu un administrācijas pamat nolīgumu mēs varētu pārstrādāt šo nolīgumu pēc iespējas ātrāk, tā lai atrisinātu tās problēmas, kas ir konstatētas. E, konstatētas līdzekļu sadalē, un kad es teicu, mēs varam pārstrādāt, tad īstenībā komisija tas ir jādara ne jau parlamentam. Labi, tā diskusija ir galā, un līdz 9. februārim 12.00 jūs varat iesniegt grozījumus 16. martā. Budžeta komitejā tas tiks izskatīts un plenārsēdē aprīlī ir paredzēts balsojums. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Un tas attiecās uz finanšu instrumenta izveidi sadarbībā ar industrializētām valstīm. Grozījuma regulā EK numur 190, 1934, 2006. gads, un Lohbīleris kundze varētu pastāstīt par savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! To create an additional Tātad tika nolēmts izveidot papildus uh, instrumentu, kas apskatītu attiecības ar uh, jaunatīstības valstīm, un AFET arī ieteica, lai esošo instrumentu pārbau, pārveidot par instrumentu sadarbībai ar uh, trešajām valstīm. Tātad mēs pārveidējam šo eh, instrumentu, un eh, rezultātam ir jābūt arī atspūgļotam instrumentu nosaukumā, tāpēc mēs iesakām to nosaukt par eh, finansēšanas instrumentu Āzijas valstīs, tuvējos austrumos, Amerikā un Dienvidāfrikā. Tātad amas būtu šis saīsinājums jo ir jābūt labām saīsinājumam, ko ir viegli lietot diskusijā. Tad eh, šis jautājums tika izskatīts eh, Startautiskās tirdzniecības komitejā, kas jau eh, ir strādājis pie oriģinālā visi paketes. Un AFET lūdza asociētās komitejas statusu, jo jaunais instruments ne tikai satura korekcijas esošajā, bet arī būs ārpolitikas instruments attiecībām starp Eiropas Savienību un valstīm eh, tuvies austrumos, Āzijā un Latīņa Amerikā. Jaunajā priekšlikumā komisija paplašina eh, apjomu no sākotnējām 17 valstīm uz vēl 46 valstīm un eh, sadarbība finansējums tad pieaug no 172 eh, līdz 308 miljoniem eiro laikā no 2010. līdz 2013. gadam. Uh, Kad Lisabonas līgums stājās spēkā, vajadzēja grozīt eh, bāzi eh, šim instrumentam, un eh, mēs konsultējamies par juridisko bāzi un grozījumā iesakām savus ieteikumus ņemot vērā juridiskā dienesta padomus. Tātad pirmais grozījums ir paredz atsauc uz 212 un 200. 207. un 209. pāntu. Tad pie komitoloģijas Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments un attīstības sadarbības instruments un stabilitātes instruments. Tātad AFET un DEVEG komiteja jau ir izskatījusi dažus no šiem dokumentiem, un Tālāk darbs notiek pēc 290. panta, un mēs ceram, ka Inta komiteja arī strādās eh, šādā pašā garā pie jaunā instrumenta. Parlamentam būs eh, iespējas eh, iebilst, izteikt savus iebildumus, ja būs vajadzīgs. Šo pozīciju atbalsta parlamenta juridiskais dienests, bet eh, neatbalsta pārējo divu institūciju juridiskie dienesti. Tātad visi grozījumi, kas mums šeit ir tekstā par deleģēšanu, tiek apspriesti nepārtrauktās debatēs, un šie grozījumi ir jāuzskata par sākotnējiem grozījumiem kas vēl var mainīties. Instrumentu raksturs mainījās, lai uzlabotu ekonomiskās un, ekonomiskās un komerciāls sakars, bet tagad eh, jau apjoms ir plašāks, tas ir ārpolitikas instruments attiecībās ar jaunatīstības valstīm. Tagad instrumentā ir jāiekļauj arī eh, sociālā, kultūras un akadēmiskā sadarbība. Jaunatīstības valstis tagad eh, būs lielākā daļa no tā saucamajām partnervalstīm, kamēr industriālās valstis tagad ir mazāk nekā trešdaļa no kopējā apjoma. Šis eh, sadalījums ir skaidri izteikts tekstā. Tāpat ir arī jāatšķir finansējums ražošanas attīstībai no AMAS, kas ir eh, jauns eh, finansēšanas instruments jaunatīstības valstīm. Septītajā grozījumā mēs eh, noteicām, kāds ir šīs sadarbības mērķis. Tā tad ir jāveicina dialogs ar valstīm, ar eh, sadarbības un informācijas apmaiņas palīdzību, ir jāatbalsta kopīga politiskie, zinātniski un kultūras pasākumi un vērtības, jāveicina ekonomiskās partneru attiecības eh, savstarpēju interešu garā un eh, atbilstoši tūkstošgadus mērķiem ir eh, jāveicina sadarbība, eh, apmaiņa un sadarbība forumos, jāpieņem kopīgi risinājumi tādiem jautājumiem kā energodrošība un miers un klimatas, eh, klimata izmaiņas, attīstot ilgspējīgas tehnoloģijas, jāveicina demokrātija un cilvēka tiesības un brīvības un eh, jāveicina eh, ekonomiskā attīstība un vienlīdzība, eh, kā arī minoritāšu tiesības. Tātad šāds ir jaunais instrumenta apjoms. Beidzot, par finansu daļu. Komisija piešķīra 176 miljonus eiro jaunajām valstīm, papildus paredzētajiem 172 miljoniem. Mēs arī gribētu uzsvērt, ka šīs naudas sadalījumam būtu jābūt proporcionālām valstīm, ar kurām mēs sadarbojamies. Uh, tātad no 40, 484 e, miljoniem divas trešdaļas būtu jāpiešķir valstīm, kas ir iekļautas otrajā pielikumā, tas nozīmē jaunatīstības valstīm, un viena trešdaļa e, būtu pirmā pielikuma valstīm, kas nozīmē valstīm ar augstiem ienākumiem. Es arī gribētu uzsvērt, ka es uh, atbalstu INTA un DV referenta pozīciju, ka eh, no DCI nevajadzētu eh, pārvirzīt nekādas līdzekļus, un mums arī vajadzētu ieteikt meklēt papildus eh, finansējumu no finanses sistēmas ceturtā punkta vai arī no elastīgajiem instrumentiem. Paldies! Bene, mm, l'onorevole Galer è stato... Labi, Galer kungs bija referents iepriekšējā termiņā par attīstības un sadarbības instrumentu. Tātad viņam ir tiesības izteikties par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ziņojums ir pieejams no vakardienas, es vēl to lasu, un tā tad es nevaru izteikt savu galīgo vērtējumu. Bet es domāju, ka ārējās eh, tirdzniecības komitejas un mūsu komitejas sadarbība vēl atstāja vietu uzlabojumiem. Komisijas priekšlikuma mērķis ir uzlabot uh, ārpolitikas instrumentus, un e, šeit ir vajadzīgs e, jauns veids, kā regulēt šos instrumentus, jo pašlaik mūsu iespējas ir ierobežotas, mēs varam tikai strādāt pie oficiāliem attīstības projektiem. Ar Lisbonas līgumu ieviešanu mums ir arī jautājums ar juridisko bāzi bet tagad tas eh, varētu būt atrisināts. Tātad es eh, gribētu pateikties referentei par šo kompromisa priekšlikumu par juridisko bāzi. Tā kā instruments attiecas uz daudzām valstīm, tad eh, bija vajadzīgs palielināt resursus, lai tad līdz apmēram 177 miljoniem no DCI resursiem ir arī piešķirts finansējums. Tātad es eh, domāju, kā vajadzētu līdzekļus izlietot atbilstoši mērķiem un uzdevumiem par komitoloģiju. Mums ir referenti un koreferenti par visiem jautājumiem, un mēs pilnvarojām viņus uh, sākt sarunas ar padomu un komisiju, lai parlaments uh, iegūtu lielāku ieteikmi lēmumu pieņemšanā par ārējo palīdzību. Es gribētu uzsvērt vēlreiz, ka šiem cilvēkiem ir jāpiedalās darbā, kaut gan pašlaik tas tā nav. Viens uh, sīkums tekstā, kuru es pamanīju, ka instrumentu lietos tuvajos austrumos. Un šis saīsinājums amas ir atrasts dažiem cilvēkiem vārdi Hamas un Amas varētu likties ļoti līdzīgi, tā tad varbūt varētu šos burtus pamainīt vietām, lai šis nosaukums ir pārāk līdzīgs Hamas nosaukumam tagad, varētu būt vai no nu mā vai sama, vai pamainīt šos burtus vietām. Uh, Jā, tas ir ļoti interesanti par šo saīsinājumu. Man patīk šis komentārs Sāla Frankas kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Nu, es te nerunāšu par akronīmiem. Es eh, vēlētos viņu atbild, atbalstīt un teikt, ka šo dokumentu mēs saņēmām tikko, un es biju ļoti pārsteigts to ieraudzīt savā dokumentu mapē, un es arī biju ļoti pārsteigts, ka tur nav pievienoti pielikumi, kuros ir minētas valstis, par kurām mēs runājam, un tāpēc no trim priekšlikuma galvenajiem punktiem mums ir problēma ar juridisko bāzi, referents pareizi vēlas iesaistīt parlamentu šī jaunā instrumenta uh, pārvaldē, un mums ir jāuzstāj uz to, lai šī juridiskā bāze, ko mums dod Lisabonas līgums, ir jāizmaksā, jāizmanto. Un tad uh, jautājums par to, vai finanšu līdzekļu summas palielināšana atbilstoši valstu skaitu pieaugumam ir atbalstoši, arī ir labs jautājums. Es vēlētos pajautāt referentei, kā, eh, referentam, kāds ir eh, viņa viedoklis. Un vai eh, šie līdzekļi ir pietiekami? Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs, es nezinu, kāda procedūra beigās. Mm, bija eh, izmantota par šo jautājumu, vai tas ir 50. pants vai nav, bet ņemot vērā šī instrumenta nozīmi, kas pārsniedz attīstības politiku, mums būtu jāspēlē uh, svarīgāka loma. Mums būtu pilnībā jāsadarbojas ar citām komitejām, tāpēc ka šīs ir ārpolitikas instruments un tas ir jauns. Paldies! E, posso rispondere subito a questo quesito del collega Salafranca? Es varu atbildēt uzreiz uz šo jautājumu. Mēs domājam kopā ar juridisko dienestu, ka mums būtu jālieto 50. pants šajā gadījumā. Tātad eh, vispārīgie kriteriji tiks lietoti, tas nozīmē, ka komiteja pilnīgi atbildēs, bet kopā ar otru. Tātad komisija, doktors Milers var uzstāties, ja viņam ir vēlēšanās. Paldies! Mēs saņēmām projektu tikai vakar, un mēs to eh, lasām. Tā tad es vēl neizteikšu viedokli par grozījumiem, tikai divi komentāri. Pirmais par grafiku un otrais par komitoloģiju, ko jau minēja iepriekšējie runātāji. Kā Galerkungs teica, priešlikuma mērķis bija aizpildīt eh, robus uh, likumdošanas aktos ir vairāki projekti, ko mēs, kam mēs gribētu redzēt finansējumu, bet mēs tos nevaram finansēt no attīstības sadarbības instrumenta. Tā tad ir jāatrod juridisks pamats eh, turpināt šo projektu finansēšanu, un visi piekrīt, ka Eiropas Savienības interesēs ir turpināt. Tātad mums ir jāpieņem šīs priekšlikums, tikko mēs eh, varēsim, lai mēs varētu piešķirt eh, līdzekļus no šī gada budžeta. Komisija vēl nav īsti pārliecināta par šo grafiku, vai tas ir iespējams, bet mēs eh, ceram, ka projekts veicinās darbu afet komisijā un komisija ir gatava uh, palīdzēt visos iespējamos veidos. Ehm, un es ceru, ka nākošajā nedēļā mēs eh, tiksimies ar eh, Lokbīlērs kundzi un mēģināsim vienoties par vēl atlikušajiem jautājumiem. Par komentoloģijas jautājumu mēs izteicām savu nostāju šajā eh, komitejā jau agrāk. Padome izteiks savu nostāju trīspusējās sarunās, kuras tiek pašlaik gatavotas. Tātad es ceru, ka būs trīspusējas sarunas starp institūcijām par šo jautājumu. Ir atšķirība eh, jaunā līguma interpretācijā bet komisija grib atrast risinājumu šim jautājumam, un mēs darīsim visu iespējamo, lai atrastu risinājumu un lai veicinātu vienošanos par šo jautājumu starp uh, padomi un parlamentu. Un mums būs aktīva loma šajās trīspusējās sarunās, uh, kad tās sāksies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. A questo punto possiamo chiudere. Paldies, doktor Miller. Tātad mēs ar šo varam beigt debates. 10. februārī, 6. vakarā, eh, ir termiņš grozījumiem. mēs eh, apskatīsim tātad un 16. martā eh, ārlietu komiteja balsos par šo jautājumu. Tātad tagad mēs esam 6 minūtes priekšā grafikam. Lohbieler kundze, jūs, jums tagad būs iespēja jūsu komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt nevajadzēs nemaz 6 minūtes runāt, bet vienīgais, ko es vēlos teikt, ka ļoti atvainojos, ka es atnācu šeit pēdējā brīdī un Zala Franka teica, kungs teica arī, ka šeit nav pielikumu. Uh, Un, protams, ja jums ir kādi priekšlikumi, konkrēti grozījumi, lūdzu sniedziet, ar lielāko prieku runāšu. Sala Franka kungs jautāja, kā līdzekļu sadala, sadali tik paredzēta nākotnē. Jā, tas ir pirmais posms, un komisija uzskatīja, ka vajag 50-50. Nu, tad varbūt labāk būtu viena trešdaļa pret divām trešdaļām, bet, protams, komisijas priekšlikums ir izskatāms, un redzēsim, ko konkrēti teiks komisija, kādu konkrētu ierosinājumu tā iesniegs par Ge Gelēra kunga teikto, par trialogu. Nākamā uh, februāra sākumā notiks trialogs, un es pacentīšos panākt to, lai arī jūs tiktu ielāgts uz šo trialogu uh, par jauno par jauno saīsinājumu, tad ir svarīgi atcerēties, ka tuvojas ka tuvos austrumos šis instruments neiekļauj, bet ja jums ir kāds jauns ierosinājums attiecībā uz saīsinājumu, tad ar lielāko prieku to klausīšu. Runājot par Eiropas komisiju, nu jā, mēs varam nākamnedēļ tikties un visu izrunāt, es domāju, arī Inta komiteja ir ļoti interesēta, un tad mēs varēsim pieturēties pie šī darba grafika. Es saprotu, ka jautājums ar deleģētajiem uh, tiesību aktiem šīs debats notiek jau diezgan sen, bet, jā, būtu jābalso afetā, tad visticamāk tas notika 23. februārī. Paldies! Ļoti labi! Ļoti labs priekšlikums no jūsu puses, saka priekšstādātājs. Un es ceru, ka mēs tieši tā arī darīsim. Un tagad pāris minūšu pārtraukums, 5 minūšu pārtraukums. Un tad turpināsim darbu 11.15, kad Tomas Duplars nāks uh, šeit, un viņš atbilstoši vadīs pēdējo darba kārtības jautājumu. We, we need... Qui la signora, diciamo a lei. Sì, sì, sì.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto all'ordine del giorno. Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu. Mums ir palicis viens darba kārtības punkts, un šeit ir viedokļa apmaiņa ar komisiju. Komisija pārstāv direktors, kas ir atbildīgs par Dienvidu Eiropas kaimiņu, kaimiņu attiecību un partnerības instrumentu un mēs runāsim par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībos vidus jūras reģionu 2011.-2013. gads. Kā jūs noteikti zināt, šodienas darba kārtībā ir paredzēts divas diskusijas attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku un sāksim ar, ar, ar vidus jūras reģionu. Un šī diskusija sāksies tagad, un savukārt būs otrā daļa pār austrumu reģiona, un pēcpusdienā mēs diskutēsim par šo jautājumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. No savas puses arī izteikt dažus momentus. Šodien mēs nerunāsim tikai par politiskām prioritātēm. Kaimiņa attiecību politika ir balstīta arī uz finanšu palīdzības instrumentiem, Partneru attiecība instrumenti arī ir mūsu rīcībā, ir arī ieviešanas procedūras, un šajās procedūrās ir nepieciešams ievērot stingru dialogu starp komisiju un saņēmēju valstīm. Sākot ar 2007. gadu, kad instrumenti sāka pilnībā darboties, mūsu komiteja aicināja un lūdza tiesības pārbaudīt un atbilstoši sniegt savas rekomendācijas par to, kā šajās valstīs tiek izlietots kopienas budžeta finansējums. Un tas ir ļoti tipisks veids, kā rīkojas parlaments, un šajā gadījumā tas ir Eiropas parlaments. Un tad paskaidrojot šīs vispārējās vadlīnijas, kas attiecās uz kopienas palīdzību, kas tiks sniegta nākamajos gados, un lai tiktu ņemts vērā mūsu viedoklis, un lai mēs tiktu uzklausīti, šodien pieaicinājām komisijas pārstāvjus. Un jūs visi noteikti esat saņēmuši pārskatus, apkopojumus, ko sagatavoja mūsu eksperti. Es ceru, ka jūs varēsiet šajā diskusijā izmantot ekspertu darbu un visu šo informāciju jums nosūtīja sekretariāts. Šī bija informācija no manas puses, un tagad ļaušu izteikties kungam Temorau, un pēc tam deputāti arī varēs pieteikties un uzdot jautājumus, izdu, izteikt komentārus, un šādā veidā uzturēsim dialogu ar komisiju lūdzu. Un paldies, ka atnācāt. Liels paldies, priekšsēdētāji! Un paldies arī jums personiski un sekretariātam par to, ka jūs norganizējat šo sanāksmi ļoti ātri. Un arī mums bija interesanti izskatīt vairāk stratēģijas un dokumentus un programmas. Esmu ļoti gandarīts par iespēju būt klāt šajā viedokļa apmaiņa, jo tas saistīts arī ar vidustermiņa izskatīšanu attiecībā uz Eiropas kaimiņu attiecību politiku un strateģijas dokumentiem. Kā jau teicu, es ar lielāko prieku sagaidu no Eiropas parlamenta atklātu un godīgu dialogu. Es domāju, ka nav nepieciešams pārāk daudz runāt par to, kāpēc vidusjūras reģiona ir strateģiski svarīgs Eiropas Savienībai. Tas attiecās gan uz iespējām, kas ir mūsu priekšā, gan arī ļoti saprotāma iemesla dēļ, jo tas ir saistīts ar uh, vajadzību cīnīties pret terorismu, nodrošināt energodrošību, kā arī nelegāli, cīnīties pret nelegālo migrāciju. Vidusjūras reģions ir tas reģions, kur Eiropas Savienība jau sen saprat savu vajadzību būt klāt. Mēs nolēmam, ka ir nepieciešams izveidot ļoti konkrētu politiku, lai šādā veidā aizstāvētu Eiropas Savienības intereses un vērtības. Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politika ir šī vispārējā politika, kas tiek izmantota visiem kaimiņu attiecību reģioniem, bet ir atsevišķas valstis - Sīrija, Lībija un Nigērija, kas joprojām nav iekļautas partneru attiecību dialogā. Esam uzsākuši jaunā rīcību plāna ieviešanu tādā valstī kā Eģipte. Un arī daudzos sektoros notiek dialogs, un šeit ir iesaistīti tie partneri, kas ir ieinteresēti dialogā ar Eiropas Savienību. Kā jūs noteikti zināt, politiskā situācija šajā reģionā ir pietiekami stabila lielākajā daļā valstu, bet, protams, šeit ir nopietni, šeit ir nopietnas problēmas, kas ir saistīts ar konfliktu Gazā. Daudzās valstīs notika vēlēšanas, bet lielākoties uh, spēki politikā palika tie paši. Novērojot ekonomisko progresu, mēs varam teikt, ka tādi jautājumi, ka cilvēktiesība, pamatbrīvības un kopumā demokrātiskā pārvaldība šeit progress lielākoties palika nepamanāms, atskaitot, protams, atsevišķi izņēmums. Te pašā laikā mēs turpināsim darbot ša, darboties šajā jomā, un mūsu politikas dialogs ir intensificējies pēdējā laikā. Nu, piemēram, mēs, mēs varējam uz Libānu nosūtīt neatkarīgo novērotāju misiju vēlēšanām un izveidojam arī struktūras, kas ļauj runāt ar tādām valstīm kā Jordānija, Tunīsija un Ēģipte par demokratiskām vērtībām. Un Alžīrijā arī ir panākta vienošanās par šādu struktūras izveidi. Ekonomiskās integrācija un tirzniecība ar vien aug plašumā. Un esam ļoti gandarīti, ka tādas valsts kā Libāna un Tunīsija saņem palīdzību, lai uzlabotu iespējas cīnīties pret korupciju, nodrošināt labu pārvaldību. Tādi jautājumi kā eh, fiskāla un monetārā politika un ekonomikas stabilizācija, visos šajos jautājumos Eiropas Savienības sniedz palīdzību. Mēs uzskatām, ka sadarbība visā šajās jomās, kā arī atbalsts ko mēs sniedzam ar konkrētu instrumentu starpniecību, visi šie centieni ir snieguši labus rezultātus. Nu, piemēram, ENP valstu dienvidu daļā, Eģipte un Maroka, šīm valstīm ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Eiropas Savienību. Maroka, Marokā šobrīd notiek 44 dažādas operācijas, un Eģipte Eģiptes šobrīd saņem labumu no vairāk nekā 30 konkrētiem projektiem. Eiropas Savienība joprojām ir lielākais tirsniecības partneris un investors tādās valstīs kā Ēģipta, Libāna, Jordāna, un viena gada laikā, 2008. gadā, eh, tirsniecības apjomi ir palielinājušies ļoti ievērojami. Ir arī tādas valsts, ar kurām ir ļoti veiksmīga sadarbība tirsniecības jomā, piemēram, Tunīsija, arī tādās jomās kā pakalpojumi, investīcijas un lauksaimnieciskās pro produkcijas, imports un eksports. Mums ir nepieciešams turpināt liberalizācijas programmu attiecību uz lauksaimniecības produkciju. Un tas savukārt ļaus nodrošināt lielāku nodarbinātību arī lauku reģionos, kas savukārt mazinās migrācijas spiedienu un šādā veidā arī samazinās spiedienu uz Eiropas Savienību uh, dienvidu partneri netik lielā mērā tika pakļauti finanšu krīzes ietekmē tieši tādēļ, ka viņiem lielākoties finanšu sistēmas ir mazākā mērā uh, attīstītas un lielākoties tika īstenota konservatīva politika. Bet, protams, tādi, tādas jomas kā turisms un investīcija apjomi, šīs jomas uh, tika ietekmētas krīzes uh, rezultātā. Uh, un tagad ir nepieciešams nodrošināt ekonomikas modernizāciju, un Eiropas Savienība ir būtiskākais partners. Nolīgums par Marokas statusu, kas ir panāks 2008. gada oktobrī, šīs līgums ir kļuvis par pamatu tam, lai attīstītu divpusējas attiecības. Tas ļauj iesaistīt abu pušu institūcijas, un šeit vēlos uzsvērt to, kā ir izveidota uh, kopīga starpparlamentārā komiteja un Eiropas parlaments šo komiteju ir apstiprinājis. Un tas pats attiecās arī uz ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kā arī uz Eiropas padome. Uh, Sadarbībā Jordānu ir jāturpina, un mēs varam izmantot Eiropas kaimiņu attiecību dialogu. Visas šīs valsts ar lielāko prieku paplašinātu sadarbību ar Eiropas Savienību, un to pašu var teikt arī par Tunīsiju. Sarunas ar Sīriju par asociācijas nolīgumu Šobrīd šīs sarunas uh, ar lielu iniciatīvu tiek turpinātas, un mēs ceram, ka visam drīz tiks parakstīts. Šobrīd Sīrija saka, ka būtu nepieciešams izvērtēt ietekmi uz uh, ekonomiku, un ja šis noliegums tiks parakstīts 2010. gadā, kā tas tiek arī gaidīts, tad mēs sāksim jaunās attiecības ar Sīriju. Ar Lībiju 2008. gadā no, tika uzsāktas sarunas, un līdz šim sarunas notiek ar Alžīriju kas uh, ir pelnījusi lielāku iesaistīšanos no Eiropas Savienības daļas. Es, puses esam izveidojuši konkrētu ceļa karti, un es pats personiski došos nākamnedēļ uz Alžīriju, tā lai šos procesus pātrinātu, tā lai šie instrumenti būtu ieviesti un lai nodrošinātu kontroli. Vidusjūras reģiona partnerības izveidi tika iz, šī, šī partnerība palīdzēja uzlabot politisko dialogu, un tagad ir konkrētas tikšanās visaugstākajā līmenī. Un prezidentūras uzskatīja, ka tas ir nepieciešams, un sekretariāts izveidoja konkrētu darba grupu, kas darbojas sociāla ekonomisko projektu izveidē tā, lai uh, vidusjūras reģiona iedzīvotāji varētu gūt konkrētu labumu no divpusējas sadarbības. Notika sanāksmēs Parīzē un Marseļā pagājušajā gadā un ir jau panākts progress. Īstenībā tas bija 2008. nevis 9. gads, un ir uzsākti vairāki konkrēti projekti, bet jūs noteikti zināt, ka progress daļēji tiek Kāpēc? Tieši tādēļ, ka notiek konflikti, tīpaši 2008. gada konflikts Gazā. Var redzēt, ka attīstība un izaicinājumi šajā reģionā ir diezgan atšķirīgi, un arī mūsu partneri ar lielāku vai mazāku uh, vēlmi iesaistās mūsu sadarbībā. Te pašā laikā mēs varam redzēt, ka strateģiskā pieeja ir pierādījusi sevi. Sadarbības prioritātes ir pārskatītas tā, lai varētu šo situāciju risināt daudz efektīvāk. Esam izskatījuši situāciju ar tādām valstīm kā Lībija un okupētā Palestīnas teritorija, ar kurām mums nav ceļa karša. Un šeit mēs varējam izveidot ļoti konkrētu līdzekļu piešķiršanas programmu attiecībā uz Lībiju, bet uz, runājot par Palestīnas teritoriju, Diemžēl tur situācija nav pietiekami prognozējama, lai varētu izveidot vairāk gadu palīdzības programmu. Nacionālās stratēģijas un Eiropas Savienības partnerības programma ļauj sistēmiski risināt daudzas problēmas, kas ir vidusjūras reģionā. Un 2011. un 2013. gadā mēs varēsim turpināt strādāt pie mūsu prioritātēm un sadarbības mērķiem. Mums būs pieejami arī uh, līdzekļi lielākā mērā, lielākoties no 850 miljoniem 2010. gadā līdz gandrīz vai 1 miljārdam 2013. gadā uh, palielināsies finansējums. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim izmantot Erasmus Munzus, Taiks un Tempus šīs programmas, mēs varēsim īstenot daudz plašākā mērogā. Šeit būs konkrēti instrumenti, ko mēs varēsim izmantot tā, lai mūsu partneri varētu skaidri redzēt, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta plašākā sadarbībā, un mēs no savas puses varam piedāvāt plašākus resursus. Mūsuprāt, kopumā finanšu līdzekļi tiek iedalīta ļoti līdzvarotā veidā, un Maroka ir tā valsts, kas saņem vislielāko finansējumu, Ēģipte ir valsts, kas saņem otro lielāko finansējumu, tā ir strateģiski svarīga valsts, Jordāna arī ir saņēmusi diezgan lielu finansējumu, e, skaitot uz iedzīvotāju skaita, e, lai īstenot Eiropas Savienības kaimiņu attiecību un partnerības politikas rīcības plānu. Jūs dzirdējat informāciju no komisijas, un šobrīd komisija ir izstrādājusi uh, līdzdalības pieju attiecībās uz indikatīviem mērķiem, tā lai startautiskie Uh, partneri un vietēji partneri labprāt piedalītos šajā programmā. Mēs izveidojam dialogu iespējas tā, lai vietējās organizācijas arī būtu iesaistīts un interesēts. Visos gadījumos, kad tas bija nepieciešams, jūs noteikti saprotat, ka šajā reģionā atsevišķos gadījumos ir ierobežota vārda brīvība, bet uh, kur tas ir iespējams, tika norganizētas sanāksmes, lai divpusēji varētu runāt konkrēti par sadarbības iespējām. Protams, valdības kas no tām valstīm, kas saņem finansējumu, ar šīm valdībām notika konsultācijas. Eiropas Savienības dalība valstis izmantoja gan uh, pārvaldības komiteju, kas atrodas Briselē, gan arī vietējas pārstāvniecības. Varu minēt konkrētus piemērus, kas attiecās uz vidusposmu pārskatīšanu Libānā. Mēs gribējam palīdzēt valdībai, lai izveidotu vietējo stratēģiju vides un ūdens apgādes jomā. Jordānā mēs varam izveidot stratēģiju attiecību uz energoefektivitāti un drošību. Mēs arī atbalstīsim finanšu, eh, valsts finans, finanšu pārvaldes struktūru. Ēģiptē mēs atbalstīsim ilgtermiņa attīstības stratēģiju un klimata pārmaiņu integrēšanu visās jomās. Tas attiecās arī uz atkritumu apsaimniekošanu Izrēlā mēs varēsim piedāvāt viņiem finansējumu, lai palīdzētu īstenot rīcības plānu, lielākoties izmantojot starp institūcijas sadarbības programmu Marokā. Pēc tam, kad Maroka ir piešķirts īpašs status, mēs varēsim daudz lielākā mērā uzsvērt vajadzību nodrošināt starp institucionālo kapacitāti Alžīrijā un Tunīsijā Uh, lielākais uzsvers tiks likts uz ekonomikas modernizāciju, bet arī uz ilgspējīgu attīstību, klimata pārmaiņām un vides aizsardzību. Tas attiecas gan uz lauksaimniecību, gan arī uz attīstības aspektiem. Lai risinātu finanšu krīzes sekas, komisija uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt mikrofinanciālo atbalstu šajās valstīs un vidus jūras reģioniem šāda atbalsta, šāds atbalsts ir ļoti vajadzīgs. Ekonomikas krīzes laikā mēs mēģinām piedāvāt konkrēts instruments, lai stimulētu ekonomiku šajā reģionā, un šobrīd ir palielināts finansējums 2011. un 2013. gadā, un tur jau ir 400 miljoni. Tas nozīmē, ka bankas varēs piešķirt daudz lielākus kredītus, mēs varēsim veicināt finansējumu un attīstību un atbilstoši pārskatīt arī pilnvarojumu runājot par reģionālo sadarbību, komisija ir teikusi, ka 17 miljoni tiks piešķirti un tie attiecās uz 2009. un 2010. gadu un tiks izmantoti tādos jautājumos kā um, ceļu būve, uh, dabas aizsardzībā, bet būs arī konkrēts programmēšanas periods pār šis, šo līdzekļu izlietojumu atvainojiet, saka priekšstādātājs, bet, nu, tulki teica man, ka jūs vienkārši lasat savu dokumentu, varbūt jūs varētu mazliet i, lēnāk lasīt, tad arī tulki varēs labāk tulkot. Ļoti, ļoti atvainojos, vienkārši gribēju ātri nolasīt, lai netērētu laiku, bet es ļoti labi saprotu, ka visiem ir jāsaprot. Bet, kā jau teica, reģionālā sadarbība prasa papildu 17 miljonu un 2009. gada jūlijā šī nauda tika, tika piešķirta, noteikti mums būs programmēšanas instruments, kas ļaus šos līdzekļus pareizi sadalīt, un noteikti varēsim izvērtēt, vai šī nauda tika izvēr, izlietota efektīvi. Un mēs varēsim ieskicēt arī vidusjūras reģiona partneru sadarbības attīstību, Es diezgan varbūt strauji lasēju, bet kopumā es gribēju pastāstīt par to, kādi ir mūsu izaicinājumi un kāds instruments mēs izmantojam, lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem. Un paldies par jūsu sadarbību. Varam sākt dialogu. Grazie. Lielas paldies. Mm, Deplorāls mm, gungam. Tālāk Flotras kundze, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas vidusjūras kaimiņātiecību politika ierakstās Barcelonas procesa rezultātos, un man liekas, ka mums šodien vajadzētu e, piestrādāt pie šī procesa, jo mēs redzam, ka tas konkretizējas uh, Mm, priekšrocību prasīšanā un politiskajā dialogā. Mums vajadzētu to konkretizēt Mm, lai panāktu to, ka kaimiņu attiecību politika tiktu paplašināta līdz e, kaut kam, kas būtu tāds līdzīgs Kopenhāgenes kritērijiem, ko mēs prasām, kad mēs sākam runāt par iestāšanos Eiropas Savienībā. Un mums vajadzētu uzstāt, lai tiek pildīti tādi mērķi, no kuriem mēs neatkāpsimies nekad, jo es uzskatu, un tas arī diezgan daudzos dokumentos arī teikts, ka ekonomiskās, uh, ekonomiskais un um, finanšu aspekts nevar progresēt, ja neprogresē arī attīstība tiesu sistēmā. Un, protams, ka mums ir jābūt elastīgiem un jāsaprot, ka uh, viena valsts varbūt nav tādā pašā situācijā kā cita, viņiem nav vieni un tie paši līdzekļi. Mums ir jāskatās katrā situācijā. Tomēr vidusjūrās reģionā mums ir nepieciešami kaut kādi konkrēti kritēriji, un mēs noteikti nevaram pievērt acīs uz e, cīņu pret korupciju, uz labu valsts pārvaldi un uz tieslietu sistēmu. Uh, Un mēs zinām, ka visas šīs valstis ir mobilizējušās, jo mēs viņus mobilizējam, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju, jo mēs viņiem lūdzam strādāt pie šī jautājuma, un tāpēc es domāju, ka. Mm, mums vajadzētu tam īpaši pievērst uzmanību, jo nevienai no šīm nav, valstīm nav efektīvas patvērumu politikas visas šīs valstis, izbraukšana no valsts pādara par noziegumu, un tas uh, nav pieņemams. Tāpēc es gribētu, gribētu, lai būtu lietas, uz kurām mēs uzstājam sistemātiski. Mums vajadzētu tādu tā kā Eiropas Savienības kvalitātes zīmi, ko mēs viņiem gribētu uzspiet. Nu, runājot par Tunisiju, par kuru mēs runājām pagājušajā nedēļā, un tas būs mans pēdējais piemērs. Uh, Jūs te analizējat uh, situāciju un tu, nu, tur viss diezgan sakarīgi. Uh, un uh, tad. Uh, Jūs sakāt, ka gan prokuratūru, gan tiesu lielā mērā kontrolē valdība. Nu, tad, uh, protams, mēs varam teikt, ka ir vajadzīga tiesu sistēmas modernizācija un mēs varam so, to sev izvirzīt kā tādu mērķi. Un tāpēc, eh, kolēģi, es jūs aicinu ieskatīties šajā analīzē, kas mums tika iesniegta, bet tur nekas nav par to teikts. Tur nav izvirzīti nekādi mērķi un nav teicis, mēs tagad cīnīsimies par to, lai tiesu vara būtu neatkarīga. Un tāpēc var sev uzdot jautājumu, priekš kam tad mums ir jāstiprina uh, kaut kāda loģistikas uh, instrumenti. Vispār, ja mm, tiesu varas neatkarība vispār nav minēta pat kā mērķis, tāpēc man liekas, ka šajā dokumentā ir diezgan daudz nesakarību un uh, tās attiecās uz dažādām valstīm, un tas nav pieņemams. Nu jā, jūs man teiksiet, jā, jā, jā, jā, bet viņi par to negrib runāt. Uh, Bet, eh, nu, ziniet, ko, ja viņi negrib neko par to dzirdēt, nu, tad, eh, sorry, tad nekādas vienošanās te nebūs. Jo, eh, ja mēs te runājam par privileģētām attiecībām, tad viņiem kaut kas ir jādara, un nu, ja viņi neko negrib darīt, nu, tad privileģēta attiecība nav, un viss. Un es nevēlos izteikties te pārāk gari, bet es vēlētos vēl uh, pieminēt citus piemērus, bet, nu, noteikti mani kolēģi izmantos iespēju par to. Uh, runāt, un, manuprāt, tas nav apmierinošs rezultāts, kas mums ir tagad. Nu, Honorevole Brepols, la parola. Tagad eh, Brepols kungam lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir vairāki jautājumi par uh, Sīriju, ko vēlētos uzdot komisijai. Jūs jau zināt, ka asociācijas nolīgums ar Sīriju pagaidām vēl nav pieņemts un tāpēc tas ir nosacījums, lai saprastu, kāda mums ir kaimiņatiecība politika ar šo valsti un kas attiecās uz 2011. 2013. gada nacionālajām prioritātēm, tad es īsti nevaru saprast, kas tur ir domāts. Es gribētu, um, lai tas tiktu vairāk detalizēts. Es gribētu zināt, kāda pēc kādas stratēģijas komisija vadās, kad mēs runājām par Sīriju. Vai komisijai ir arī kāds B plāns e, kabatā, ja nu gadījumā mm, Sīrija nevēlas parakstīt asociācijas nolīgumu? Nu, un mans otrais komentārs attiecās uz to pašu, ko teica Flotras kundze kur mēs runājām par tiesu sistēmas neatkarību, par tiesnešu neuzpērkamību un tam līdzīgi. Man liekas, ka komisija par to varētu pastāstīt arī Sīrijas gadījumā. Nu, un treškārt, nu, par pilsoniskās sabiedrības i, lomas pastiprināšanu. Tas te ir ierakstīts un. Un mans jautājums ir sekojošs, vai cilvēktiesību aspekts arī varētu tikt ieskaitīts pilsoniskās sabiedrības programmas ietvaros. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldā, paldies. Tagad lūdzu Meijeram vārds. Tas paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi noklausījos to, ko teica Flotras kundze, jo ir taisnība, ka kaimiņattiecību politikā uh, Eiropas Savienība vienmēr izvirzīja noteikumus, un šie noteikumi bija, ka ir jāievēro cilvēku tiesības. Un pati uh, balstījās uz to, ka ir jāiebalstas starptautiskās normas un uh, cilvēktiesības. Un man liekas, ka Eiropas Savienība šobrīd tā vairs nerīkojas. Mums ir vidusjūras reģionā divas valstis, par kurām vienmēr mums aizmirstās prasīt cilvēku tiesības, um, lai viņi ievērotu. Viena valsts ir Izraela, un otrais valsts ir Maroka. Ar Maroku mums jau ir noslēgts šīs uh, um, padziļinātās uh, sadarbības um, nolīgums, bet ne, eh, nekas netiek minēts par to, kā Rietum-Sahārā regulāri tiek apspiesti cilvēki um, un tur ir arī apvienoto nāciju misija un Eh, Maroka apspiež visus cilvēkus, kas gan Marokas teritorijā, gan Rietumsahārā aizstāv šīs teritorijas neatkarību. Un Eiropas Savienībai ir pilnīgi vienalga, tas, kā uh, valstis kā Maroka vai Izrēla, kas, piemēram, gāzes sektorā regulāri pārkāpj starptautiskās normas un cilvēktiesības, Eiropas Savienībai ir pilnīgi vienalga, vai šie nosacījumi tiek vai netiek izpildīti, tāpēc par šo teoriju mums tomēr vajadzētu padomāt un šo kamiņa attiecības politikas instrumentu padarīt par o, noteikti ievērojamu. Un tad, kad tiek pārkāpta sarkanā līnija, ko izdarīja Izrēla, mm, kad Neapolē tika noteikts, ka ir jārada Palestīnas valsts, kuriem būtu jābeidz, jādara gals visiem konfliktiem un kontrolēm, bet tas netika ievērots, un tomēr Eiropas Savienība kā atbildi uz to, ka šis nolīgums netiek ievērots, vienkārši skatās uz otru pusi, un tas viņiem ir pilnīgi vienalga, un tāpēc es domāju, ka tas nekādā mērā nevar um, palikt nesodīts. Tas, ko dara Izraels valsts, un tas, ko dara Maroka, ir tieši tā pati situācija. Apvienoto nāciju drošības padome runā par šo dekolonizācijas procesu, kas pagaidām vēl nav atrisinājies, un Eiropas Savienība, un, un mēs no, no tām, kas esam no tām valstīm, kurām agrāk ir bijušas kolonijas, tad mums arī vajadzētu prasīt no šīm valstīm, kurām kolonijas vēl ir palikušas, uzstāt un prasīt, lai viņas piedāvā neatkarību savām kolonijām. Jo komisija te saka, ka ir divkāršojusi palīdzību programmām, kas atbalsta institucionalizāciju un varu dalīšanu, bet Eiropas komisija saka, ka nevar izsakot, kā šīs iz, e, palīdzības tiek izmantotas tādēļ, ka visu kontrolē karalis, un tad to nav iespējams kontrolēt. Uh, Nu, un tiek vairāk naudas dots institucionalizācijai nekā nabadzības apkarošanai. Un es, godīgi sakot, domāju, ka Eiropas komisijai ir pilnīgi vienalga, te ir pilnīgi nospļauties par kaimiņu attiecību politiku. Te ir nospļauties, vai ir valstis, kas regulāri pārkāpj cilvēktiesības, kas organizē pilsoņu karus, kas um, veic noziegums pret cilvēci, nu, viņi vispār par to neuztraucās. Ja mēs palīdzam valstīm, uh, kā Maroka, kas pārkāp cilvēktiesības un kā Izraela, tāpēc man liekas, uh, ka um, visu cieņu Eiropas komisijai, bet viena lieta ir, ko viņi saka, un otra lieta, ko viņi dara. Paldies! Paldies Meijera kungam. Tagad došu vārdu komisijai, lai atbals, atbildētu, un pēc tam mums būs debates, un varbūt, ka būs mm, svarīgi mm, mums laba viedokļa apmaiņa. Lūdzu, Demorēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vienmēr ir vajadzīga diskusija, lai noteiktu, kas ir vislabākais uh, veids, kā sasniegt uh, politikas mērķus. Bet uh, es domāju, nevar uzskatīt, ka mums šo mērķu nav. Eiropas kaimiņa attiecība politikas mērķis ir padarīt šīs partneru sadarbības valstis daudz tuvākas eh, Eiropai. Un eh, darot to, mēs izmantojam pārbaudītas metodas, ko mēs lietojam jau paplašināšanās procesā. Paplašināšanās eh, ir tas paraugs, ko mēs mēģinām ievērot, lai gan nav veida, kā šajās partnerattiecībās eh, obligāti noteikt mērķus, kā tas bija ar paplašināšanos, bet šeit nav runa tikai par minā, mikrofinanses vadības uzlabošanu vai par tirdzniecību ar ārējo pasauli. Runa ir par sabiedrību atvēršanu pašu eh, sabiedrību labā. Un mēs varam ņemt vērā to, ko mēs dzirdam no šīm sabiedrībām un arī no to valdībām. Mēs eh, skatām tādus jautājumus kā tiesības un korupcija. Ja jūs skatāties uz mūsu pašreiziem darbiem un plāniem, tad ir programmas visās šajās nozarēs. Tātad, vai mēs nepietiekam daudz darām? Es domāju, mēs eh, darām ļoti daudz, jo mēs par to runājam, eh, par šo procesu ar visiem saviem partneriem. Mēs apspriežam ar viņiem cilvēku tiesību jautājumus, un eh, arī šīm sarunām ir eh, nozīme attiecību veicināšanā. Un vairākas valstis eh, ir eh, piedal, lūgušas piedalīties šajā procesā, tātad mums ir Tunisijas un Sīrijas gadījumā, kur mēs runājam par eh, asociatīvajiem līgumiem, mēs eh, iekļaujam arī cilvēktiesību noteikumus. Un kad mums būs juridiskā bāze sarunai, sarunām ar Sīriju, tad mēs eh, sāksim runāt par cilvēku tiesībām šī dialoga mērķis ir noskaidrot, kā mēs eh, varam veicināt šo konverģences procesu. Vai mums ir plāns B gadījumā, ja līgums netiks noslēgts? Mēs eh, dodam priekšroku, domāju, ka mēs šo līgumu noslēgsim un ka mums nevajadzēs plānu B. Uh, ka mēs varēsim atbalstīt tos spēkus Sīrijā, kas uh, iestājas par reformām. Mēs mēģinājām iekļūt, iekļaut pilsonisko sabiedrību savā darba apjomā. Pilsonisko sabiedrību nevar tā uzreiz radīt, un daudzos gadījumos mēs nonākam dilēmas priekšā vai nu atbalstīt organizācijas, uh, kas tiek represētas. Un tā ir ļoti nopietna problēma, ar ko mums uh, ir jāstrādā. Es negribu nosaukt vienu konkrētu valsti, bet uh, šādas problēmas ir daudzās valstīs. Ja mēs nepaspējam mums neizdodas eh, piespiest dažas valstis rīkoties tā, kā mēs gribētu, tas nenozīmē, ka mēs neko nedarām. Un tas būtu negodīgi mums pārmest, eh, ka mēs neko nedarām. Mums eh, mērķi ir skaidri un ko mēs mēģinām darīt. Mēs piedalāmies sociālo izmaiņu procesā un ar reformu palīdzību, un mēs domājam, ka šis process varētu uh, sasniegt uh, mērķus arī cilvēktiesību un demokrātijas uh, jomā, arī tos mērķus, ko mēs paši sev esam noteikuši. Un, lai sasniegtu šos mērķus, mēs lietojam gan kaimiņa attiecību politiku, gan arī horizontālos instrumentus. Arī šajos jautājumos ir dialogi ar partneru valstīm. Paldies! Eh, eh, Tas paldies, eh, doktor Dupradel Morales. Ir pieci cilvēki, kas vēlas jums uzdot jautājumus, un patiesību sakot, mums ir diezgan maz laika. Lūdzu, pie, trīs minūtes, Salfrankas kungs. Es ļoti atvainojos, bet man drīz ir jāiet prom, un tomēr es vēlētos uzdot dažus jautājumus, kurus es vēlētos, lai komisijas pārstāvis ņemtu vērā. Vispirms es vēlos pateikties viņam, ka viņš ir ieradies šeit un mums pastāstīja par to, kāda ir eh, Eiropas Savienības kaimiņa attiecība politika vidus jūras reģionā. Un es domāju, ka mums ir tiešām jājūtās priecīgiem un pateicīgiem, kā mēs šeit varam uzzināt, kādi ir komisijas nodomi. Un eh, šī viedokļa apmaiņa noteikti ir ļoti vērtīga un pateicos komisijai par to, ka mm, viņš šeit ir ieradusies. Tomēr es vēlētos teikt, ka visa šī sadarbība mums ir jāveic mm, balstoties uz kaut kādiem kritērijiem. Un es vēlētos vispirmām kārtām uzzināt, eh, vai komisija mm, veic kaut kādas analīzes vai kaut kā analizē situāciju šajā valstī. Un uh, būtu ļoti labi, ja komisija varētu iepazīties ar eh, tiem pētījumiem, ko parlaments ir lūdzis šajās valstīs. Nu, un, manuprāt, mums mm, vajadzētu censties viss eh, visu, ko mēs darām šajās valstīs, darīt tā, lai mēs nepazaudētu kopskatu un um, visu uh, kas attiecās uz kaimiņu attiecību politiku, būtu jābalsta uz kaut kādiem principiem un vērtībām, jo tas nevar būt dažādu kriteriju dažādām valstīm. Un es vēlētos teikt, priekšsēdētāja kungs, um, ka man ir sekojošs jautājums par indikatīvo programmu Eģiptei un visu, kas attiecās uz cilvēktiesībām un atbalstu politiskām reformām. Un, eh, nu, godīgi sakot, no tās 140 miljoniem, ko mēs grasāmies Eģiptei dot, tie ir tikai 11%. Eh, un, ja es pareizi sapratu, tad Mm, mēs varētu teikt, ka ar Izrēlu situācija ir tāda, ka mēs dodam viņam tikai 6 miljonus eiro mūsu kaimiņa attiecības politikas ietvaros. Un tomēr es te varētu piekrist Meijera kungam, jo man liekas, ka vajadzētu pastīties, kā teikt, piemērota demokrātiskuma klauzula. Un man liekas, nevajadzētu uh, vainot vienmēr komisiju. Es arī ļoti esmu priecīgs par šo mm, novērošanas mm, misiju Libānā, un tad es arī gribu zināt, vai stāsies ja stāsies spēkā šis nolīgums ar Sīriju, vai tas kaut ko izmainīs budžetā? Paldies priekšsādātāji. Tagad uh, pie afet referents pie Jonkungs. Lūdzu, trīs minūtes, tikai trīs minūtes. Jā, vispirms man liekas, ka vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai mēs neveidotu šeit nevajadzīgas debates Jo tad, kad ir runa par cilvēktiesībām un visu pārējo, tad, protams, tās ir mūsu vērtības. Un uh, Salafrankas kungs vienkārši atbildēja um, un papildināja to, ko teica Flotras kundze. Mēs, protams, ne, mums ir jābūt eh, realistiem. Mēs nevaram tā. Mm, vienas dienas laikā uzspiest mūsu modeli, taču es uh, vēlētos piekrist tam, ko teica mūsu kolēģi, ka mums ir jāuzstāj uz zināmu prasību skaitu, kas mums ir ļoti svarīgas. Eiropas Savienība un parlaments īpaši vēlas attīstīt, un jūs jau teicāt, ka šī kaimiņa attiecība politika ir ļoti svarīga. Uh, attīstīt mūsu sadarbību ar dienvidu reģionu, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, un tagad es vēlētos jums uzdot jautājumu. Es vēlētos, lai jūs man sniegtu dažas detaļas. Kopš 2007. gada ir īpaša sadarbība ar vidusjūras reģionu, ir vidusjūras apvienība un Es vēlētos zināt, kā komisija ņem vērā šo jauno reģionu. Jo mēs pašlaik esam 2007. 2013. gada stratēģijas vidū. Un tad eh, kādā mērā komisija ir gatava veicināt um, di, vid, vidusjūras reģiona apvienības uh, atbilstību šim periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Un kā jūs redzat šo kaimiņattiecību politikas koordinēšanu? Grazie. Paldies. Tālāk Beneraba Tūkungam. Cik. Paldies, uh, priekšsēdētājs kungs. Eiropas Savienība balstās uz to, ka mēs vairs nevēlam piedzīvot karu, un tad, kad mums tagad ir projekts par um, vidusjūras apvienību, tad tas ir tāpēc, lai mēs mūsu partneru zemēs varētu nodrošināt mieru. Un man liekas, ka ir trīs lietas, kas tam e, liek šķēršus ceļā. Vispirmām kārtām. E, Izrēlas starptautisko likumdošanas pārkāpumi, otrām kārtām terorismas un trešām kārtām uh, tie eh, jaunieši, kas vēlas imigrēt un, un dodas un iet bojā. Un ir ārkārtīgi svarīgi šīs problēmas atrisināt tagad uzreiz. Ar mūsu nolīgumu palīdzību mums ir jāatrisina šī problēma. Īpaši es vēlētos runāt par jauniešiem. Vispirmām kārtām Magreba dienvidu valstīm vajadzētu piedāvāt saviem iedzīvotājiem labāku dzīvi, un sabiedrībai ir jābūt atvērtākai, kurā tiek ievērotas cilvēku tiesības un tiek pieļauti dažādi politiskie viedokļi. Otrām kārtām Eiropas migrā, imigrācijas politikai vajadzētu izvairīties no. Uh, nelegālās imigrācijas un atļaut legālo imigrāciju. Eiropas Savienības nozīme ir uh, ļoti liela. Paldies! Grazie. Liels paldies, Bernāra Atū kundze. Tagad lūdzu Pansērī kungs, kas ir direktors programmai ar Magrebas valstīm. Paldies, eh, paldies priekšsādātāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos novērtēt eh, kontekstu, jo man liekas ļoti pozitīva šī komisijas vīzija. Tomēr man liekas, ka mums vajadzētu palielināt eh, šo mm, profilu un kā mēs to varētu attīstīt vispārīgi. Es vēlētos, lai komisija saprot, cik ļoti ir uh, nepieciešams šo programmu uh, koordinēt ar citām kaimiņu attiecību politikām. Un tas komentārs, ko es vēlētos izteikt, ir sekojoši kaimiņu attiecību politikām. Uh, ir jābalstās uz divām lietām, un uh, tās ir saistītas. Pirmā ir realisms, un realisms, kas balstās uz to, kā bilaterālās vienošanās Un no otras puses mums ir nepieciešams kā atskaites punkts cilvēku tiesību ievērošana. Un tas ir ārkārtīgi būtiski un liekas, ka reizēm mūsu debatēs mēs esam gandrīz gatavi pārtraukt diplomātiskās attiecības ar dažām valstīm, bet nav tāda līdzsvara. Un mums ir jāatrod līdzsvars starp šiem abiem aspektiem. Uh, Protams, ka mums ir jātīsta gan demokratizācijas politikā, un tam ir jāiet roku rokā ar finanšu atbalstu. Uh, Un tas attiecās arī uz bilaterālajām attiecībām. Tāpēc es lūdzu, lai komisija par to padomātu, jo man liekas, ka te ir objektīva pretruna starp šo Eiropas perspektīvu, kas attiecās uz vidusjūras reģionu un pēc tam to, kas tiek darīts ar atsevišķām valstīm. Jo bilaterālie nolīgumi ir pretrunā ar to, ko dara Eiropa kopumā. Tāpēc es jautāju komisijai, kā komisija uh, plāno to visu koordinēt, ko dara Eiropas Savienība un ko dara katra valsts atsevišķi. Paldies Pancerī kungam, Kienisen kungs. Arī es vēlētos jums pajautāt par cilvēktiesību ievērošanu un sevišķi tajā, kas attiecās uz Izraēlu, izmantojot konkrētus piemērus. Es vēlētos runāt par uh, transporta līnijas izbūvi, kurai vajadzētu Rietum Jeruzalemi savienot ar Palestīnas teritorijām. Un uh, otrais punkts ir runa par ūdeni jo eiro, ūdens tehnoloģijām Eiropā it kā vajadzētu mums visiem darīt labu, bet kā ir ar tiesībām uz ūdeni? Man liekas, ka pagājuši, kad Amnesty International uh, runāja par to, ka okupētajās Palestīnas teritorijā nav iespējams mm, mm, iegūt ūdeni, un uh, tiesības uz ūdeni taču mums ir. Un tad vēl ir jautājums, kāds efektīvs kontrolas mehānisms ir paredzēts, lai pārliecinātos, ka, piemēram, lauksaimniecības produkti, kas tiek importēti Eiropā, nav, nenāk no palestīniešu teritorijām, kas ir e okupētas. Un uh, tad vēl uh, man ir jautājums, kas notiek ar šiem 35 likumiem, kas dod priekšrocību ebrejiem un diskriminē palestīniešus, un kas notiek ar ne, pacifistiem, kas. Uh, kas protestē no jebkuras ja iesaistītās puses. Tad vēl es vēlētos um, atgriezties pie pilsoniskās sabiedrības uzklausīšanas, un es jūs aicinu šovakar uz vienu konferenci, ko organizēju es un mani kolēģi, uz kur mēs esam uzaicinājuši uh, locekļus no Izraēlas un Palestīnas asociācijas, kas cīnās par mieru. Es domāju, ka jums būtu ļoti interesanti uzklausīt eh, šo jauno sievieti, kas liecinās, viņa ir bijusi Izraēlas armijā un ir e, tagad cīnās par mieru. Es domāju, ka mums būtu ļoti eh, interesanti arī saprast, ko mēs, kā mēs saprotam Eiropu un uh, ka mums ir jādara gals cilvēktiesību pārkāpumiem, mums ir jācīnās pret apartīdu. Un um, Mm, mm, šī sieviete mums teica, ka viņi noteikti gaida daudz no Eiropas un vēlās, lai mēs uzstājam cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, Kīla Nilsena, un tagad ko, noslēguma komentāri lūdzu. Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vispirms uh, gribētu teikt, ka mēs e, nedomājam, ka e, mēs e, nesaprotam tās problēmas, kas mums ir jārisina. Mums tās ir zināmas, un neskatoties uz to, ka mums ir jādomā reāli, ir jā, aizstāv savas vērtības sarunās ar partneriem. Es domāju, ka šī pieeja ir pamatā mūsu uh, sarunām, bet uh, no mums prasa, lai mēs būtu aktīvāki. Tomēr ja mēs noteiktu kaut kādus kritērijus, piemēram, ja tie netiek izpildīti, tad sadarbības nav. Piemēram, vienalga, lai kādi būtu noteikumi, tad eh, mēs eh, nevarētu sadarboties ar saviem kaimiņiem. Uh, viņiem ir problēmas, un mēs eh, domājam, ka šīs problēmas var risināt eh, reformās, eh, un gal galā tad mēs nonāksim pie situācijas, kad šīs valstis pašas pietuvosies tam vērtībām, kādas mums ir Eiropas Savienībā. mums notiek dialogs ar šīm valstīm, ņemot vērā arī kultūra atšķirības, ne tikai politiku, bet kultūru vispār. Bet es negribu aprobežoties ar vispārīgiem komentāriem, te bija daži konkrēti argumenti, piemēram, par Ēģipti vai tas finansējums, ko mēs piešķiram politiskajām reformām, ir pietiekams. Uh, šis uh, apjoms ir ierobežots, jo mēs nerunājam par pakalpojumiem, ko saņem miljoniem cilvēku. Uh, mēs runājam par plāniem, ko var sagatavot mazas organizācijas. 11,1 miljons uh, ir liels finansējums, ja to lieto pareizi mēs eh, nefinansēsim infrastruktūru, kas ir daudz dārgāka. Par eh, asociatīviem līgumiem un demokrātiju es domāju, ka Sala Frankas kungam ir taisnība, ka nav vispār pieņemta uzskata Eiropas Savienībā un ne tikai Eiropas komisijā par to, kā šis noteikums par demokrātiju ir jālieto. Un es varu teikt tikai to, ka valstīs, kurās ir asociatīvie līgumi, pašlaik eh, šie līgumi nav apturēti. Un nākotnē mums vajadzētu skatīties, eh, kādi ir kritēriji lietojot šo noteikumu par demokrātiju. Uh, kā es jau teicu, mēs nevaram uzreiz atrisināt tas svarīgas problēmas. Vai mainīsies attiecības ar Sīriju, ja mēs parakstīsim līgumu? Jā, atvērsies daudzi jautājumi sadarbībai, un mums vajadzēs ar Sīriju strādāt kā ar citām valstīm, un mēs mēģinām gatavot šo līgumu parakstīšanu, un tad mēs varēsim pievērst lielāku uzmanību Sīrijai. Par vidusjūras savienību sekretariāts beidzot dabūs apstiprinātus statūtus, un tad es gribētu teikt, ka mēs iekļaujam arī šo rīcību Vidusjūras Savienībā mūsu plānos. Vissvarīgākais ieguldījums bija no tām nozarēm, kas jau tika izstrādātas, un četrās no sešām nozarēm, kur notiek projekti, jau bija Eiropas Savienības finansējums. Tagad mums ir apmēram 70 miljoni sadarbībai, kas bija apstiprināta pagājušajā gadā. Un tagad tos varētu palielināt līdz 96 miljoniem 2011. un 2013. gadā. Projektu apjoms ir daudz lielāks par to, ko mēs varam finansēt no dāvinājumiem. Ir jālieto finansu instrumenti, arī jāiesaistās starptautiskās finansu institūcijas. Un eh, šajos projektos piedalīsies arī privātais sektors. sektors Tāpēc arī tiek veidots sekretariāts, lai tas eh, iesaist, piesaistītu finansētājs šīm prioritātēm, kas ir izvēlētas sadarbībai ar vidus jūras valstīm. Es piekrītu, ka ir daudz problēmu, kas saistās ar terorismu un migrāciju, uh, un atvērta sabiedrība varētu būt viens no risinājumiem. Tāpēc arī mēs strādājam pie kaimiņa attiecību politikas. Es to jau teicu agrāk, un to es atkārtoju. Tādā veidā mēs vismaz varēsim samazināt bojā eh, gājušo skaitu. Kā apvienot reakciju uz notikumiem katrā valstī un vispārīgo politiku, ko mēs pieņemam. Es jau teicu, ka mums eh, ir jābūt dažādiem rīcības plāniem ar katru valsti. Otrakārt ir jābūt eh, labam dialogam, kas eh, ļauj mums eh, runāt par problēmām, tikko tās rodas, vai tās ir saistītas ar asociācijas līgumu, vai arī šīs problēmas tiek apskatītas dialogā. Eiropas Savienība reaģē ar deklarācijām un demaršiem bet eh, par nelaimi tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, nav paredzēti ātrai reakcijai. Tie ir piemērotāki vidēji termiņa plānošanai un pārmaiņām. Mums eh, ir eh, stabilitātes instruments, ir arī mūsu tematiskais budžets, piemēram, cilvēktiesībām, demokrātijai, nevalstiskajām organizācijām. Tie nav eh, elastīgi instrumenti un tie dažreiz strādā lēni, bet eh, tādi ir tie līdzekļi, kādi mums tagad ir. Par konkrētām problēmām par šo gazas konfliktu. Eiropas Savienība lūdza Izrēlai atbalstīt uh, iedzīvotājs, kas ir cietuši no krīzes, un arī prasīja, lai gāzes josla tiktu atvērta. Mēs joprojām to darām. Un vislabākais veids, ko mēs varētu darīt, ir veicināt uh, mieru. Tātad viens no šeit mehānismiem ir Palestīnas valsts veidošana. Mēs mēģinām palīdzēt uh, Palestīnas uh, pārvaldei izveidot Palestīnas valsti. Un Citādā veidā es nedomāju, ka mēs atrisināsim šīs problēmas, vai, tas, vai tās būtu palestīniešu iedzīvotāju ekonomiskais stāvoklis, vai arī austrumu Jeruzalemes situācija, kas eh, pašlaik mums nav patīkama. Mēs e, gan diplomātiju, gan politiku e, liekam lietā, lai veicinātu mieru, un mēs domājam, ka tā mēs to vislabāk varam panākt. Paldies! E, visu vārdā es gribētu pateikties doktoram Tomas Duplē de Morānam par ieguldījumu un konstruktīvo dialogu, kas šeit notika, un es gribētu pateikties kolēģiem. par ieguldījumu šajā diskusijā. Mēs šo jautājumu turpināsim skatīt arī nākamajos mēnešos, un mēs, mums ir zināms, ka komisija grib uh, atkal pārskatīt ekonomiskos un administratīvos pasākums, ko jau daudz kolēģi uzsvēra, un e, jūs e, devāt iedrošinošu atbildi. Tātad mēs turpināsim darbu 15. E, Proveras kungs būs priekšsēdētājs, un mēs apskatīsim situāciju Gruzijā. Paldies! Siamo.